Good afternoon, colleagues. Labdien, kolēģi! Sāksim ar 17. darba kārtības punktu pēcpusdienā. Delegāts, kurš aicināja mūs iesākt šo punktu, ir arī ieradies, tāpēc arī sāksim. No rīta visi saņemat vēstuli, kas bija adresēta man, no Matāja Šritēra. Jautājums par atpakaļ uzņemšanas uh, līgumu pārvaldību. Jā, šiem vēstokās atsietīgas studiju visiem no rīta. Nu, tā mums būs attiecīgi arī diskusija par šo jautājumu. Atsvaicāšu jūs atmiņu. 5. decembrī mums bija diskusija ar uh, Tičihām ģenerālu direktoru. Diskusija bija par Eiropas Savienības readmisijas uh, līgumu īstenošanu. Es arī šiem mums vērā kopējās apakšu uzņemšanas komitejas eh, darba aktualitātes. Nu, un, eh, par migrācijas jautājumiem starp Eiropas Savienību un Afganistānu neizdevās panākt vienošanos, bija šis te dokuments, m, eh, kopējā turpmākā virzība. Ritter kungs, diemžēl, nav mūsu vidū šodien, bet Sēmons Moribē ir mūsu vidū un viņa aizstās. Nu, tikmēr koordinatori aicināja Mālī jautājumi, ka darba kārtībā kas nevienam sarunās starp Eiropas Savienību un Malī Republiku, būs viedokļa apmaiņa arī par šo jautājumu. Juridiskais dienas ir ieradies arī dzen, un, ja nepieciešams, izteiksies par šo jautājumu. Mēs esam iekļaujuši šo darbu kārtību, darbu kārtībā neskatoties uz saspringto darbu kārtību. Nu, tad es vairs neizpildīšos garāk. Vārds Mordīkungam uzstādiet priekšā šo jautājumu, un tad sāksim diskusijas. Kalvis Mordīgums, vārds jums. Priekšstādātāji, cienījamie deputāti, pirms ķeros klāt darbkārtības jautājumam, vēlos paust pateicību jums par to, ka man šī iespēja šodien uzrunāt jūs un piedalīties jūs kopējā diskusijā par Afganistānu un Malī. Pagājušā gadā migrācijas kontekstā šie jautājumi jau tika skatīti. Afganistānas gadījumā mēs parakstījām to, kas saucas kopējā turpmākā virzība, Joint Way Forward dokuments. Priekšsēdājs atzīmē, ka, diemžēl, pērnā gada decembra diskusijās, kurās pēdējās materijās šis jautājums netika skatīts, tad jūs uh, saņemat informāciju tikai par aktuālo situāciju saistībā ar admisijas līgumiem, jo trūka laika. Tomēr tikai diskusijā tādēļ esmu iedies šeit šodien. Un, kā priekšsēdājs vien norādīja vakar vakarā, precīzāk sakot, šodien no rīta, izstādījām jums arī ar uh, informāciju par to, kāda aktuāla situācija sarunās ar, uh, par readmisijas līgumiem ar dažādām partneru valstīm. Uh, Bet sāksim diskusijas eh, ar eh, standarta informāciju, standarta operatīvā procedūra, kā tiek identificēts un atgrieztas eh, personas, kurām nav autorizācijas palikt Eiropas Savienībā, tad ir runa par līgumu starp Malī un Eiropas Savienību. Malī, kā jūs ziniet, ir viena no lielākajām nelegālās migrācijas izcelsmes valstīm Rietumāfrikā. Vairāk kā desmit tūkstoši maliešu pērnajā gadā vien ieradās Itālijā, salīdzinājumā ar sešiem tūkstošiem. Uh, 15. gadā, kas arī nemaz nav tik maz skaitlis. Malī tāpat arī tradicionāli nav izcēlusies ar to, ka tā labprātīgi sadarbojas attiecībā uz nelegālu Eiropas Savienībā tās valsts piedarošo mītošo tādu atgriešanu, un, protams, ka ir jāmeklē jāuztausta veidi, kā situāciju uzlabot. Šeit jāuzsver tas, ka dažām valstīm, tā izskaitā Malī, tā varbūt nav liels vēlms parakstīt formālu readmisijas līgumu, Un nu, tam pamatā pārsvarā ir politiska rakstura apsvērumi. Valsts iekšpolitika pārsvarā, kā arī tādēļ, ka jautājums delikāts no sabiedriskās, sabiedriskās domas viedokļa. Un tas ir neskatoties to, ka mums ir formāla vienošanās, formāla vienošanās par to, ka šādas sarunas ir jāuzsāk, ja to pieprasa Eiropas Savienība. Kaut nu līgumā šādas saistības figurē 13. pantā. Un mums no mūsu puses arī ir, ir pamatots gaidas, ka šīs eh, kotona līguma normas tiks eh, pildītas. Bet vienlaiks arī jāatzīst, ka šī uztvere, šis jautājums ir neksim, svarīgs, eh, nu, nebūtu nevienmēr tiek uztverts vienādi visās mūsu partneru valstīs. Šo sadarbības pīlāru, šo kopējās darbības pīlāru atsevišķas valsts nevienmēr uztver kā tādu mm, svarīgu jautājumu. Dažas tā Partnervalsts gan ir entuziastiskāk noskaņots un gatavs uh, formalizēt sarunas par šiem jautājumiem. Vairākas dalība valstis, uh, kas seko šādai pieeja ilgāku laiku, vairākus gadus, un arī komisija, kā mēs par to ziņojām mūsu rīcības plānā par atgriešanu, kas tika pieņemts 15. gada septembrī, arī pieņēmus lēmumu strādāt šajā virzienā. Proti, meklēt tādus, varbūt, brīvprātīgu un, bet vienlaiks arī. Mm, formāla rakstura vienošanās panākt par attiešanu ar visiem politiskiem piestieniem. Nu, tieši tādēļ eh, sanās ar Malī esam ierosinājuši tādu standartu mm, pieeju. Un šeit es eh, skaidri vēlos uzsvērt, ka šīs standarta operatīvās procedūras ir izstrādātas, ir iecerētas eh, kā tādas administratīvās procedūras, kur mērķis ir vienkārši noteikt konkrētus grafikus, uh, kad eh, saņemt eh, atbildes uz pieprasījumu pēc ārkārtas ceļošanas dokumentiem, vai kad, kad reaģēt eh, uz pieprasījumiem par nelegālo mm, migrantu statusu un dokumentiem. Šo, šis vienošanās status nav juridiski saistošs, līdz ar to jaunas tādas pastāvīgas saistības abām pusēm tas neuzliek. Un vēl, kas ir nemazāk svarīgi, būtu jāuzsver tas, ka tas neskar nekādā veidā atsevišķo migrantu, tātad eh, privātu personu tiesības. Tagad eh, tā, vislielāko rūpību izvēlēt šos vārdus. Mums ir, zinām, izaicinājumi saskarsmē ar eh, šīm amatpersonām. Pērnā gada beigās Nīderlandes ārlietu ministrs apmeklēja Kauspilsētu um, Bamako. Diemžēl atpakaļ uzņemšanas līgums netika parakstīts, jo tiešām manī pārstāv pēdējā brīdī uh, Um, pārdomāju un neparakstīšu nolīgumu. Lai panāktu progresu šajā jautājumā, Eiropas Savienībai pirmkārtām jāizrāda elastīgums sadarbībā ar sevišķām valstīm, kuras atsevišķiem iemeslu dēļ, politisku iemeslu dēļ, nevēlas uzņemties lagā juridiski saistošas uh, um, saistošus uh, dokumentus parakstīt attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu, kas var izlaisīt negatīvu politisku resonansu viņu valstīs. Un tam es pilnīgi tā plūstoši un dabiski pārējiem pie nākamā mūsu darba kārtības punkta. Mm. Kopēja turpmākā virzība sanās starp Afganistānu un Eiropas Savienību. Šis dokuments kopējā turpmākā virzība tika parakstīts 16. gada oktobra sākumā. Pēc eh, pusgada ilgušām, manuprāt, eh, atklātām, konstruktīvām un savskatāmām sarunām. Un te būtu brītiņu pieskāršos kontekstam, kurā tika noslēgta šī vienošanās. Pirmkārt, kā jūs zināt, Eiropā saskaras ar neprecedenti lielu nelegālo migrantu skaitu, kas ir Afganistānas valsts piedrīgie. 15. un 16. gadā šo personu skaits krietni pieauga. Arī pat Lebēna Afgāņi ir otrā lielākā neregulāro migrantu grupa Eiropas Savienībā pēc sīriešiem. Konkrētos skaidros izsakoties 15. gadā aptuveni 270 tūkstoši afgāņu izcelsmes eh, migrantu nelegāli iebrauc Eiropas Savienībā, un 16. gadā savukārt eh, šis skaits bija vairāk nekā 50 tūkstoši. Kurš 15. gada aprīļa afgāņi tāpat ir arī otrā lielākā grupa, kas piesakās eh, saņemt starptautiskās aizsardzības status Eiropas Savienībā. Minēšu vēl dažus skaidrus, lai jūs saprastu kādu kopēju ainu. 180 uh, patvērumu meklēšanas pieteikumi tika reizēti no afgāņu puses. Eh, pārsvarā tas bija eh, Vācijā, Zviedrijā un Austrijā. Mums 16. gadā savukārt līdz novembra beigām, līdz 16. gada novembra beigām, kas tas periods, pa kur mums pat labi pieņem statistiku, te jau ir 160 tūkstoši pieteikumu starptautiskās aizsardzības status saņemšanai reģistrēts, divas eh, trešdaļas no šiem pieteikumiem reģistrēts Vācijā. Un, ja padomāsim, kas notiek ar šiem pieteikumiem, arī tā ir tie svarīgi statistikas dati. Un tā 15. gadā tā ir valsts patvēruma dienesti. 900 tūkstoši pirmās instances lēmumu pieņem 15. gadā. 90 tūkstoši. Un līdz 16. gada novembra beigām 86 tūkstoši. Tā ir vēl viena svarīga tendence, vēl viens svarīgs faktors, par ko būtu jāpadomā. aizsardzības līmenis, teiksim, aizsardzības eh, savas pie, eh, skaits, kas tiek piešķirts eh, starp dalību valstīm, būtiski atšķiras, bet kopš 1900, 2015. gada septembra Afgāņiem piešķirto at, aizsardzības statusu skaits krietni samazinās. 60% bija 15. gadā, pēc tam šis rādītājs ir krietni zemāks 32% no pieteikumiem saņem pozitīvu atziņumu. Un cilvēkiem tiek piešķirts šis starptautiskās aizsardzības status. Tā kā būtisks eh, pazeminājums varbūt eh, dažiem tas šķitīs pārsteidzoši, bet šeit svarīgi būtu pasvītrot to, ka lēmumu, kas tiek pieņemts saistībā patvēruma status piešķiršanu, balstās uz individuālu lietu izskatīšanu. Un šis zemais um, atzīšanas skaits liecina par to, ka 15. un 16. gada laikā Vairums pētījumu iesniedzēju šķiet, ka vadījās pēc ekonomiskiem apsvērumiem. Daudz ir afgāņi. Pēc tā, ko varēja vairāk 15. 16. gadā, mēs redzējām, ka um, arī um, kontrabandisti izmantoja šo, šo, šis ainšos attēls radīt nepareizu iespēju. Nu, šis sagrūsties iespējas arī radīja šādu, šādu fenomenu. Afgāņu migranti, kur, kuriem ir pabeigta šī procedūra, un kas ir atzīti par uh, tādiem, kas nav pelnījuši starptautiskās uh, aizsardzības status, tiem ir jāatgriežas uh, dzimtenē. Un viena no dilemām ir tāda, ka sākot ar 17. gada oktobri nebija konkrēta satvara, konkrēta pamata Eiropas Savienības līmenī šo jautājumu arī risināt. Pastāvēja tikai divpusējas vienošanās starp Afganistānu un atsevišķām dalību valstīm. Un tieši tas, ka trūka šī kopējā sadarbības satvara, Viņi paliks tāda kā pelēkā zona, ko um, izmantoja, piemēram, cilvēku tirgotāji, um, veidojot kontrabandas tīklus, un tas izraisa milzīgas problēmas ne tikai migrantiem, bet arī um, uzņēmēju valstīm. Mēs, protams, pilnībā apzināmies to, ka situācija Afganistānā ir kārtīgi sarežģīta, bet vienlaikus nelegālā migrācija arī ir realitāte, un tā mums ir jārisina steidzamā kārtā. Nu, arī mūsu kopējās interesēs, teicu, runā par Eiropas Savienību un Afganistānu, mūsu kopējās interesēs atrast kopsaucēju, lai uzlabotu divpusēju sadarbību šajā jomā. Un, piemēram, nav šaubu, ka kriminālas organizācijas, kuras eh, nelegāli organizē afgāņu valsts piedarīgo iecerošanu Eiropā, arī ir um, reāla lieta. Un šīs organizācijas, šīs bandas izraisa eh, drošību ne tikai mums, eh, drošības apdraudējumu ne tikai mums, bet arī Afganistānai un tās tautsēmniecībai. Un kas tā būtu jāuzsver? Ja Pēdējos pāris mēnešos vairāk kā 725 afgāņi ir atgriezuši, atgriezušies eh, tātad eh, Afganistānā no Pakistānas un Irānas. Un Afganistānas prezidents ir eh, uzteicis šādu notikumu pavērsienu un ir aicinājis afgāņus, kas uzturēs Pakistānā, griezties atpakaļ un, un apmesties dzimtenē. Nu, un šis skaitlis ir, ir daudz, daudz augstāks nekā potenciāli no Eiropas atgriezo personu skaits. Kopš parakstījām šo kopējo turpmāko virzību, tikai četras atgriešanas operācijas Afganistānu ir notikušas un kopā 76 personas tātad atgrieztas Afganistānā. Un te būtu vēl vērts pieminēt, ka no šīm četrām atgriešanas operācijām trīs no lidojumiem tika organizēts atbilstoši 12 noliegumos starp valstu un Afganistānu, nevis atbilstošiem kopējās turpmākās virsības dokumentiem. Tas notiks sadarbojoties ar Afgānas iestādēm, pilnībā ievērojot cilvēktiesību normas un um, cits Eiropas Savienības tiesību aktus. Un vēl svarīgi uzsvērt, ka brīvprātīgā atgriešanās um, ir viennozīmīgi risinājums, kam mēs dodam priekšroku. Nu, šeit septiņkārt ir pieaudzis šo personu skaits, kas brīvprātīgi atgriezušās ar um, Savienības palīdzību Afganistānā. Bērni bija tātad uh, Ganīs 6000 šādu personu. Pagājuši gadu eh, apmēram slēgtamā 800, kas bija 15. gadā. Tā gan ir 6000 pēdi. Bet eh, jāņem vērā arī tas, ka, ka reizēm šī atgriešanās var būt tikai šķietama. Tas ir būtisks elements. Jābūt pietiekam pienācīgām perspektīvām, lai cilvēks brīvprātīgi vēlētos atgriezties izcelsmes valstī. Nu, tagad īsti par, es jums izzīmēju kontekstu, kurā, kurā mēs strādājam pie šī kopējās turpmākās virzības dokumenta. Nu, kādu pozitīvu ietekmi šeit atstāt uz 12. attiecībās starp Eiropas Savienību un Afganistānu? Nu, šie ietekmi, protams, iet krietni tālāk par migrācijas jautājumiem. Pirmkārt, kopējā turpmākā virzība ir mūsu kopējās saistības migrācijas jomā, kas dos iespēju gan. Ja Eiropas Savienībai, gan Afganistānai labāk pārvaldīt šo fenomenu, kas ir gan sarežģīts abām pusēm. Gan vienlaikus tā arī politiska deklarācija, kas bruģē ceļu īstermiņā arī struktūrētam dialogam un turpmākai sadarbība par migrācijas jautājumiem. Notkārt, nu, šis tā, dokuments ir mums tur visaptvarošu pieeju, ko, kā es minēju, iet krietni tālāk par migrācijas jautājumiem vien. Tur runa par veselu virkni jautājumu, kam ir kopēji interese, piemēram, pasākumu, lai sekmētu atgriešanas procesu, informatīvas um, kampaņas, lai vērstu uzmanību tādiem jautājumiem, kā uh, reālajā riska, piemēram, un, un, un um, draudu, kādus, kas kādu sevi nes um, nāgālā migrācija. Tāpat arī reintegrācijas palīdzība ir pieejama šīs programmas ietvaros. Un nu, mēģina norošināt arī adekvātus uzņemšanas noteikums, nosacījums, respektīvi. Un nu, šiem pareizais apzīmēs būtu ilgspējīga reintegrācija sabiedrībā personām, kas atgriežas Afganistānā, kā arī sniedzam atbalstu Afganistānas iestādēm to cīņā pret uh, kontrabandistiem, cilvēku tirgotājiem, lai um, šim, šo bandu rūpalu vienreiz veiktu uh, tā sacīt. Un visbeidzot, uh, te nav runa par bēgļiem šajā dokumentā. Kopējā turpmākā Viesība vērsta tikai uz nelegālo migrantu jautājumu risināšanu, kas vai nu nav pieprasījuši patvērumu Eiropas Savienībā, vai kuru patvēruma pieteikums ir noraidīts. Ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt tieši šo aspektu, ka tātad uh, kopējā turpmākā virslība saistās ar nelegālo migrantu atgriešanu, nevis par uh, to personu atgriešanu, kam ir piešķirts bēgļu status vai status kāds aizsardzības status. Un šeit eh, pilnīgi noteikti mūsu migrācijas politika ievēro starptautiskās tiesības, pamatiesības un non-reformo tātad eh, principu. Un eh, vēlreiz pasvītrošu, ka, protams, mēs dodam priekšroku readmisijas līgumiem trešajām valstīm. Ik reiz, kad būs iespējams, mēģināsim to arī panākt. Un dokumentos, kas jūsu rīcībā redzēsiet, dokumentā, ko es jums visiem esmu izsūtījis, eh, detalizēta informācija par to, kā tad rit eh, diskusijas par readmisijas eh, līgumu dažādām valstīm, bet vienlaikus mēs pieprasījām arī sarunu direktīvas sarun, sarunām ar Nigēriju par readmisiju, oktobrī tās uzsākām, ar Tunīziju un Jordānu sākām šīs sarunas, balstoties jau uz mandātu, ko saņēmām attiecīgi 14. un 16. gadā. Mēs vēlētos, un tāds arī mūsu mērķis, noslēgt uh, pilnvērtīgu atpakaļ uzņemšanas brēmas uh, izslēgumu ar Afganistānu nākotnē. Un te tieši mēs balstīsimies šo kopējās turpmākās virsības dokumentu. Un arī šeit, protams, mēs balstīsimies uz uh, padomas piešķirto sarunu mandātu, kura noteikti būs nepieciešama jūsu piekrišana. Bet tā pamatvēsts, ko jums vēlos raidīt šodien, ir tāda, ka mūsu pasākumi ir admisijas jautājumi, mums ir tiem jābūt pragmatiskiem, jāņem vērā tātad um, politiskā apdāvātā situācija mūsu partnervalstīs, izcelsmes valstīs, bet viennozīmīgi jānodrošina tas, lai tiekam uh, aizsardzība tiešām ir nepieciešama, un lai viņi to arī varētu turpmāk nākotnē izsaņemt. Paldies! Liels paldies! Kolēģi, kas uh, ieradās vēlāk, Mordjo kungs. Uh, jau bija sācis runāt, un es teicu sākumā, ka ir saņemta vēstule par atpakaļ uzņemšanu. To jūs esat saņēmuši šorīt, ja nu gadījumā nepamanījāt. Un gribēju palūgt arī Mordju kungam nosūtīt šo te dokumentu pār standārtā operatīvajām procedūrām ar malī, lai kolēģi varētu šo dokumentu saņemt. Sāksim ar, ar Sargentīnī kundzi, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies Eiropas komisijai par skaidrojumiem un par šo vēstuli. Man ir prieks, ka šis jautājums atkal ir darba kārtībā. Sāksim ar vēstuli. Ievadvārdos eh, tur ir teikts, ka tur tikai būs runa par oficiālajiem atpakaļ uzņemšanas eh, nolīgumiem, un mēs šodien tomēr runājam par šiem te neoficiālajiem nolīgumiem, un jūs eh, runājāt par Afganistānas un Malī neoficiālajiem nolīgumiem, kā es tos gribētu saukt. Bet tomēr šajā vēstulē ir runa arī par Eiropas Sanības un Turcijas paziņojumu, kas nav oficiāls atpakaļ uzņemšanas nolīgums. Es zinu, ka ir tāda nolīguma ar Turciju, kas vairāk vai mazāk darbojas, bet šis paziņojums ir neformāls. Un daļa problēmas ir tā, ka neformālie nolīgumi ir tādi, kur parlamentam būtu jābūt teikšanai, eh, ja tie ir starptautiski noliegumi. Bet tas tiek apiets, eh, sniedzot neoficiālus eh, paziņojumus vai noslēdzot saprašanās memorāns. Es saprotu, ka tā ir Afganistāna vai Malī, kas no savas puses nevēlas te, šādus oficiālus nolīgumus un ka jums ar viņiem ir jāstrādā. Bet tas nozīmē, ka parlamenti abās pusēs nevar veikt savu pienākumu, savu demokrātisko kontroli attiecībā uz šiem noliegumiem piemēram, par atpakaļ uzņemšanu. Kaut kādā brīdī mēs tad saņemtu skaitļus, un pēc tam mēs varētu prasīt informāciju, kā tad eh, cilvēkiem klājas, kas ir eh, nosūtīti atpakaļ šo nolīgumu ietvaros. Mums ir pienākums eh, rūpēties par to, lai uh, situācija būtu pienācīga un lai uh, šiem cilvēkiem būtu pienācīgi apstākļi, kas atgriežas savās valstīs. Un tad, kad ir runa par paziņojumiem vai saprašanās memorandiem, tad tas viss vienkārši nenotiek. Es eh, neapstrīdu, ka kāds, kurš nesaņem patvērumu Eiropā, būtu jānosiet atpakaļ uz viņa uh, izcelsmes valsti. Nē, par to es negribu runāt, bet es gribu, lai tas viss būtu caurskatāmi un lai tas viss būtu uh, eh, ielikts uh, likuma ietvarā. Uh, Es gribētu arī saprast, kādus vēl neformāls nolīgumus varam gaidīt nākotnē, jo visas šīs debates pēc tam neko nedod. Un ņemšu malī kā piemēru. Es esmu no Nīderlandes, tas mūsu ziņās tika plaši iztirzāts, bet uh, Šī neformālā sanāksme ar Mali un neformālais nolīgums 11. decembrī, tur problēma bija tāda, ka uh, šī mūsu puse bija tik lepna, uh, mēs bijām tik priecīgi, ka mēs esam noslēguši līgumu ar Mali, ka mēs šo lietu atrisinājām un aizmirsām parunāt par to, kā mēs atbalstīsim Mali uh, šīs valsts centienos attīstīties. Uh, Un pēc dažām dienām tad uh, Nīderlandes vēstniecība Bamako uh, ar ārlietu ministra piekrišanu sniedz paziņojumu par to, ka tas ir pilnīgi neformāls nolīgums. Mēs jau um, palūdzām juridiskiem dienestam izskaidrot, kā šis Afganistāns uh, turpmākās virzības dokuments tiek skatīts eh, Lisabonas eh, nolīguma ietvaros un kā tur eh, var īstenot mūsu demokrātiskās kontrolas tiesības, bet šī te uh, nota vai paziņojums par to, ka šis nolīgums ir neformāls, arī būtu jāiesniedz mūsu jūras dienestam un jāsaņem viņu atzinums. Es esmu arī attīstības komitejas deputāte un es cenšos par šo jautājumu runāt abās komitejās, jo ko mēs darām, mēs uh, piedāvājam uh, šos te um, pozitīvos pasākumus un uh, restriktīvos pasākumus un kas tad notiek, ja kāda valsts nevēlas pieņemt atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, tad eh, mums ir tiesības arī mainīt uh, eh, tirsniecības nolīgumu. Bet jūs nevarat to vienkārši uh, ieteikt. Uh, mums ir savas tiesības šeit. Par Maroku jāatļausiet. Es saprotu, ka ir oficiāls sarunas par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Es saprotu arī, ka tie jaunie marokāņi, kuri pārcēlās uz Eiropu ar bēgļu plūsmu, uh, Uh, ka viņiem nav tiesības uz patvērumu un ka viņiem ir jāatgriežas mājās. Tas, ko viņi dara Vācijā un Nīderlandā, tas tiešām ir problemātiski, un tomēr Maroka viņus neuzņem atpakaļ. Un ko mēs prasām? Mēs prasām atpakaļ uzņemšanas nolīgumu uh, ar Maroku, uh, lai šī valsts uzņemtu atpakaļ visus trešo valstu valsts piedrīgos, kas uh, ceļo ša, caur šo valstu. Varbūt nevajadzētu prasīt. Uh, uh, tik daudz, lai neprasītu viņiem uzņemt atpakaļ uh, tādus cilvēkus, kas nav viņu pilsoņi. Manuprāt, tas būtu tāds veselīgāks veids, kā šo jautājumu risināt. Lībija. Ja mēs runājam par prognozēm, šodien ir otrdiena, redzēju Donalda Tuska vēstuli par eh, pienācīgiem uzņemšanas centriem Lībijā. Uh, ir dažādas spekulācijas, ko dzirdam, bet es gribētu saprast, kāda veida atgriešanas nolīgumu mēs vēlētos ar Lībiju, jo esmu diezgan pārliecināta, ka tas nebūs uh, oficiāls atpakaļ uzņemšanas nolīgums. Līdz ar to mums tur nebūs nekāds uh, demokrātisks teikšanas, bet tur noteikti viss kaut kas neformāls jau notiek. Tad ir jautājums, kas ir saistīts ar demokrātisko kontroli un mūsu tiesības eh, ir noteikts Lisabonas līgumā un ir arī pamatiesība un cilvēktiesību jautājums, un ar to arī noslēgšu priekšsēdētāja kungs. Mums nav nekāds, eh, nekādas iespējas pārbaudīt, kāda ir attieksme pret eh, cilvēkiem, kā, kā, kā klājas šiem cilvēkiem, kas ir atgriežusies savā izcelsmes valstī. Piemēram, par Malī mēs zinām, ka uh, Eh, ja cilvēki atgriežas no Francijas eh, ar šo te lesē pasē, eh, ka viņiem nebija tiesības uz patvērumu. Es nezinu, tas ir, vai tas ir pareizais veids, jo agrāk un vēlāk mēs vienkārši saskarsimies ar krīzi, kad kāds, kurš būs atgriezies neformāla nolīguma ietvaros, saskarsies ar lielām problēmām, tad mēs būsim vainīgi. Paldies, Āna Gomeša, lūdzu. Paldies! Paldies par šo informāciju, ko jūs mums sniedzāt, Mordū kungs. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, par demokrātisko kontroli. Ko komisija dara, lai būtu kaut kāda kontrola, proti, lai šis parlaments varētu īstenot šādu kontroli, proti, uh, afgāņi, kas ir atgriežies no karstiem punktiem Grieķijā, um, un mēs nesaņemam nekādu uh, informāciju par to, ka viņiem vispār bija iespēja pieteikties uz patvērumu, kas ar viņiem notiks, vai, piemēram, par Sudānas valsts piedarīgajiem, kurus Itālija nosūtīja atpakaļ uz Sudānu, balstoties uz nolīgumu, par kuru ved sarunas, veda sarunas Itālijas policija. Kur tad ir šī kontrola? parlaments neko nekontrolē, bet arī komisija nekontrolē. Komisija ir līguma sargātāja. Kā jūs nodrošināsiet, ka mūsu valdības pilda savus pienākumus, uh, ņemot vērā patvēruma tiesības un uh, pamat cilvēktiesības? Ir taču saistības valstīm. Otrais jautājums. Jā, ir uh, tiešām lieliski runāt par apkaļ uzņemšanas nolīgumiem ar Grūziju vai Krieviju vai Kaboverdi. Uh, Tās ir valstis, kurās ir organizēta valsts un kas var uzņemties eh, atbildību, bet vai tad nav pilnīgi bezatbildīgi eh, censties vest sarunas par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem ar valdībām, par kurām jūs zināt, ka tās savas saistības nevarēs eh, izpildīt, jo viņi vienkārši nekontrolē savu uh, situāciju savā valstī, Lībija, Afganistāna. Vai jūs konsultējaties ar ārējās darbības dienestu, vai viņi sniedz jums kaut kādu savu ieguldījumu, norādot, ka šīs valstis vienkārši nedarbojas? Pru, pat ja jūs vienotos par šādu nolīgumu, tas nebūs pat vērts tā papīra, uz kuru tas būs rakstīts, jo nav nekādas kapacitātes to izpildīt. Tas ir Lībijas gadījums. Un tad visbeidzot, Jā, jūs daudz runājat par eh, to, ka eh, ir jāizjauc šie, šis noziedznieku rūpals, bet ko tad eh, komisija dara, lai pārliecinātu dalībvalsts, ka labākais veids, kā to izdarīt, kā atņemt instrumentus noziedzniekiem, ir nodrošināt drošus un legālus ieceļošanas ceļus? Kanādai, citām valstīm tādi ir, bet mums tādu nav, un tāpēc jebkurš, kurš šeit ierodas, vai tas būtu patvērumu meklētājs vai migrants, viņam ir jāierodas nelegāli, lai vispār varētu uz kaut kādu statusu pieteikties. Un ko komisija dara, runājot par šo te pretējo modeli, kas patiesībā veicina noziedzību, veicina um, šo te cilvēku kontrabandu un uh, nodokļu nemaksāšanu. Tātad šī zelta vīzu sistēma neviens nekontrolē. Komisija arī nekontrolē šīs dalībvalstis, kuras ir uh, izveidojuši šīs tās augtās investoru programmas vai tam līdzīgi. Alahāku kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, paldies par šo prezentāciju. Kopējā turpmākā virzība Eiropas Savienībā ar Afganistānu. Tas ir svarīgs instruments, lai aizsargātu Eiropas uh, patvēruma sistēmas darbību. Es atbalstu to, ka jūs liekat lielu uzsvaru uz to, ka mēs šeit nerunājam par bēgļiem, bet gan par cilvēkiem, uh, kuri uh, ir atzīti par tādiem, kuriem nav vajadzīga starptautiskā aizsardzība un kuri vienkārši izmanto šo procedūru migrācijai. Uh, Vairākas cilvēktiesība organizācijas ir apvainojušas Eiropas līderus, ka, tā, ka tie ir piespieduši Afganistānu parakstīt šo nēlīgumu. Es nezinu, vai tas tā ir, bet manuprāt, ir nepieciešams un pilnīgi attaisnojami eh, jebkādu palīdzību uh, sasaistīt ar gatavību valsti sadarboti, valsts gatavību sadarboties migrācijas jautājumos. Man ir daži konkrēti jautājumi. Kopējā turpmākā rīcība runā par ierobežojumu attiecībā uz atpakaļ nosūtoto cilvēku skaitu un lidojumu skaitu. Un kāda, eh, tāpēc mans jautājums ir, kāpēc šeit ir šādi ierobežojumi? Eh, kāda tur ir tā loģika? Gribētu pakla, uz, uzklausīt arī jūsu viedokli par noziedznieku uh, biznesa modeli, kas iedzīvojas uz migrācijas uh, Uh, noteikumiem, kā viņi piedāvā savus pakalpojumus potenciālajiem migrantiem Afganistānā. Un visbeidzot, vai ir sarunas starp komisiju un Somālijas uh, iestādēm attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu? Kā jūs zināt, uh, daudzās dalību valstīs somālieši ir um, bijuši diezgan daudzskaitlīga patvērumu meklētāju un nelegālo imigrantu grupa. Uh, Un eh, tad, kad viņu pieteikumi tika noraidīti, tad bija gandrīz neiespējami viņus nosūtīt atpakaļ. Paldies! Spinelī kundze, lūdzu. Grazie, prezidente, grazie. Alla... Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī komisijai par to, ka jūs nosūtījāt mums šo vēstuli un citus dokumentus. Gribēju norādīt vienkārši uz to, ka šie neformālie nolīgumi uh, ir um, ar tādām valstīm, kurās ir iejaukušies uh, mūsu bruņoties spēki, rietumu bruņoties spēki, Malija, Afganistāna, un bēgļu plūsmas tieši izraisa ne tikai ekonomiskie apstākļi, bet arī šī iejaukšanās, un tāpēc ir ļoti uh, grūti nošķirt šos te ekonomiskos bēgļus no politiski vajātajiem, un kas arī, piemēram, uz nepavadītajiem um, nepilngadīgajiem un bērniem, man ir konkrēts jautājums par Malī un Afganistānu. Tagad par Malī. Es nedomāju, ka ir pietiekami teikt, ka uh, ir die, ļoti žēl, ka Malī uh, standarta procedūras uh, nav pieņēmusi, un uh, kaut kā ir izlocījusies, es domāju, ka tur ir kaut kāds pārpratums. E, Tika pieteikts šis nolīgums ar Malī, un pēc tam uh, Bamako valdība to noraidīja, to noliedza. E, Parīzes nevalstiskā organizācija man propra teica, ka uh, šis nolīgums nekad nedrīkstēja tikt parakstīts. Un ka Malī iestādes ir uh, apmānīts, ka Eiropas Savienība ir tā kā maldinājusi uh, viņu uh, pārstāvis. Vai mums nevajadzētu pajautāt, uzdot jautājumu, kā vispār kaut kā tāds pārpratums varēja notikt, un vai tomēr no Eiropas Savienības puses uh, nevajadzēja vairāk uh, vērības pievērst uh, uh tām uh, vajadzībām, kas pastāv to valstu uh, suverenitātes kontekstā, ar kurām Eiropas Savienība vēlas parakstīt uh, atpakaļuzņemšanas nolīgums. Un tagad pāriešu pie Afganistānas. Atkārtošu, ka ir ļoti sarežģīti uh, nošķirt patvērumu meklētājus un ekonomiskos bēgļus. Uh, nav pietiekami teikt, ka tiek ievērots uh, bēgļa status uh, un ka šeit ir uh, jāievēro procedūras un garantijas, kas ir noteikts patvērumu meklētājiem. Afganistāna ir ļoti, ļoti nestabila valsts, to gribēju vienkārši pieminēt, cīņa pret terorismu, kuru īsteno rietumu valstis, ir izgāzusies jau kopš 2001. gada. Tālibāna uh, kopš 2001. gada, tātad um, šobrīd Talibāna kontrolē vislielākās teritorijas uh, kā jebkad. Un varbūt mums uh, vajadzētu pārtraukt šos atpakaļnosūtīšanas nolīgumus. Un noslēgumā gribētu vēl pieskarties Lībijas jautājumam. Um, bēgļu nosūtīšana atpakaļ uz Lībiju ir bīstama. Uh, Un man tas šķiet tiešām apšaubāmi, nepieņemami, ka komisija un Eiropas Savienība pieņem, ka Lībijā dzīves apstākļi ir pienācīgi, kaut gan mēs visi zinām, ka, ka tas tā nav. Mrs. Albiol, please. Paldies, Albiol kundze nākošā. Paldies, priekšsēdētāji. Ehm, pagājušā gada oktobrī Eiropas Savienība parakstīja līgumu ar Afganistānu atpakaļ nosūtīt eh, personas, tātad darīt to eh, ātrāk. Eh, šī vienošanās attiecās arī uz šiem lidojumiem, 50 personas tur bija iesaistītas, un arī Kabuls lidostā tiek celts termināls, lai varētu veikt šo personu atpakaļ nosūtīšanu. Un Eh, par šo vienošanos netika saņemta informācija nedz vispār sabiedrībai plašāk, nedz arī deputātu vidū. Tātad eh, tas tika parakstīts eh, tādā klusumā, nesniedzot nekādu informāciju, un jāsaka, tas ir pilnīgi nepieņemam tāds barbarismu akts nosūtīt atpakaļ šīs personas, kurām netiek piešķirta starptautiskā aizsardzība. Te ir runa par cilvēkiem, kuriem mēs esam atteikuši starptautisko aizsardzību tie ir nelegālie migranti, bet ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šie nelegālie migranti mirs tur Afganistānā, un tas mums neko nenozīmē. Tad mēs runājam par valsti, kas ir bijusi okupēta, bet tagad tur joprojām notiek karš valsts lielākajā teritorijā, un apmēram tūkstos cilvēku gāja bojā pagājušā nedēļa vien, simtiem uzbrukumi notikuši. Tas tikai tādā viscietsirdīgākā veidā atspoguļo Eiropas Savienības seju. Pastāv dažādi viedokļi, attiecībā uz šo personu atpakaļ nosūtīšanu. Tātad cilvēki daļa no tiem tiek likt šādās lidmašīnās nosūtīti atpakaļ. Tādā veidā tiek pārkāpt Ženēvas konvencija un arī patvēruma piešķiršanas tiesību pakts. Šī vienošanās ir paredzēta, lai cīnītos pret cilvēku tirzniecību, nelikumīgu nosūtīšanu, bet mēs tā vietā nosūtam atpakaļ šīs personas. Nu, š Iespējams, ka viņi varbūt atradīs kaut kādu legāku ceļu. Un šādus līgumus vai ir doma parakstīt tādus arī ar tādām valstīm kā Lībija un Malija, jo man liekas, te notiek tāda kā šantāža pārtraucot attīstības palīdzību. Tātad mēs pārtrauksim attīstības palīdzību, ja jūs nepieņemsiet šos cilvēkus atpakaļ. Un vai tad tas būtu tas ceļš, kas Eiropā būtu jāpiekopja? Paldies! Vārds nākamā runātājai Kengas kundze. Es esmu noskaņota tāpat kā mani kolēģi, kas jau iepriekš runāja. Kā Afganistānā ir, no Afganistānas noteikti ir jānošķir šie ekonomiskie un politiskie migranti. Itālija ir viena no valstīm, kurā ļoti daudz cilvēku nokļūst no Afganistānas. Viņi ierodās no valsts ziemeļa austrumu reģioniem un Bieži vien tie ir, tās ir mazgadīgas eh, personas eh, bez eh, pavadoņa, un bieži vien ir grūti nošķirt šos ekonomiskos migrantus un patvērumu meklētājus. Nezinu, vai tik tiešām vajadzētu turpināt šādu veidu vienošanos. Tāpat laikā zinot, ka Afganistānā ir sagrauta šī sociālā sistēma kā mēs varam vispār veikt sistēmas uzraudzību, kā mēs varam ja, pāraudzīt, kontrolēt, eh, tātad, kas notiek šiem cilvēkiem, ko mēs nosūtam atpakaļ. Man ir eh, zinām informācija, es gribētu saņemt šādu informāciju par to, kā notiek šis monitorings pēc eh, šo personu atgriešanas atpakaļ, kas ar viņiem tālāk notiek, jo gal galā šie cilvēki ir bēguši no valsts, kura ir burtiski sagrauta. Tā ka varbūt būtu labāk organizēt humānos koridorus šiem cilvēkiem, jo, ja viņi mūk no šāda veida nestabilitātes savā valstī, tad pilnīgi skaidrs, ka viņi mūk uz eh, vietu, kur, eh, no, no vietas, kur šī sociālā struktūra ir pilnībā sagrauta. Un mēs viņus nosūtam atpakaļ, nu, ko tad viņi var darīt, kā viņi tur var palikt. Tātad jautājumā par Afganistānu. Man ir jautājums, kāda tad ir nākotne, kāda ir nākotne arī šīm nepavadītām mazgadīgām personām. Kā es teicu, Itālijā mums ir ļoti daudz šādu mazgadīgu nepavadītu personu, un tās ierodas pateicoties organizētam noziedzības tīklam, kas ļoti labi zina, kur viņus izvietot un tātad, kur viņiem darīt. Par Maliju. Mēs varam turpināt nosūtīt cilvēkus atpakaļ, nezinot, kas ar viņiem notiks. Nu, jau vairākus mēnešus es tagad gaidu atbildi no Āfrikas Savienības. Uzdevu jautājumu par 48 cilvēkiem, kas no Itālijas tika nosūtīti uz Sudānu. Joprojām gaidu atbildi. Un gribu zināt, kurš uzrauga šāda veida situācijas. Kad saņemšu atbildi, tad es domāju, mums noteikti nāksies runāt atkal par atpakaļ uzņemšanu. Paldies, Marija Kristīna Veržjā, kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sākumā runāt par vienu jautājumu, kurš ir arvien vairāk samilzis. Lisabonas līgums ko tas nosaka attiecībā uz starptautiskajām tiesībām, bet praksē mēs redzam, un es atvainojos eh, par eh, šādu izteicienu, ka komisija Vai tiešām tās spēja izmantot pareizās eh, procedūras un kādā veidā tad tiek iegūta parlamenta piekrišana, vai tā tiek iegūta šādos gadījumos? Un otrām kārtām, uh, Bieži vien mēs eh, spējam notikumiem tikai sekot. Un eh, šis eh, jautājums, kuri tad ir labie, tātad likumīgie migranti un kuri nē, tas arī ir svarīgs jautājums. Gribu atgādināt, ka mums ir Sofijas Intveltas ziņojums, kurā ir norādīts uz šīm lielajām atšķirībām, kādā veidā tas tiek traktēts dažādās dalībvalstīs. valstīs nav tāda vienlīdzīga spēles noteikuma attiecībā uz uh, vienas uz uh, valsts pilsoņiem. Es te varētu sniegt vienu piemēru, kas man ir diezgan šokējis, varbūt, ka tas nav īpaši skaists, un ja nē, tad paskaidrīsiet man. Bet te runa par uh, legālās migrācijas bilants 15. gadā, par, tātad par tautībām runājot valsts piedrībā. Visa veida migrācija, tātad. Uh, ieskaitot arī starptautisko aizsardzību un uh, bēgu status piešķiršanu. Pirmā nacionālā varas piedarīgie, kas ieguvuši šīs vīzas uz Eiropas Savienību, ir uh, Ukrainas valsts piedarīgie. 500 tūkstoši ukrāņi ir ieguvuši šādu legālu iespēju ierasties Eiropas Savienībā. Nu, atvainojiet, uh, varbūt es kaut ko nesu pārpratusi, bet mēs te runājam arī par tiesībām strādāt un uh, Man šķiet, ka zināms, uh, valst, zināmas valstis, zināmām valstīm, to valsts piedrīgiem mēs pārāk viegli piešķiram šīs vīzas, tātad uh, Ukraiņiem arī darba vīzas piešķiram. Un tāpat laikā citu valsts, uh, valsts piedrīgiem ir daudz lielākas grūtības iegūt uh, starptautisko aizsardzību. Un, uh, Tā gribētu arī runāt par sīriešiem, ko mēs uzņēmām 2015. gadā Eiropas Savienība 100 tūkstoši, tā tad eh, piecas reizes mazāk kā, kā Ukraiņu. Un man šķiet, ka raugoties šajā starptautiskajā kontekstā, mums nu, pašiem jārod jautājums Eiropas Savienībā, ko vajadzētu atrisināt. Vai mēs tā varam teikt, ka ir tādi labie bēgļi, kurie, kuriem dalībvalstis piešķir aizsardzību un citi visi pārējie, jo pat tie, kuriem ir tiesības ar starptautisko aizsardzību, tie pat nav uz vienlīdzīgiem pamatiem šai sakarībā. Un es te maz nerunāju par um, personu tiesībām pieprasīt patvērumu, neskatoties to, kāda ir situācija šīs personas mājas valstīs. Un tas attiec arī uz marokāņiem. Uh, jo ir arī marokāņi diezgan daudz, kas arī uh, cieši cilvēktiesību jomā. Es domāju par homoseksuālām personām, tā tad, uh, uh kas tiek ļoti apkarot, un homoseksualitāte tiek ļoti apkarot Marokā. Kāds uh, tad ir šī globālā koncepcija mm, no mūsu puses attiecībā uz to visu, un kāda tad ir mūsu loģika? Un kas, um, kas ir pamatā šīm vienošanām? Tātad, vai pastāv kaut kāda loģika Eh, tādā globālā mērogā no Eiropas Savienības puses. Es eh, domāju, ka, kā jau kolēģi teica, mums ir jāatver, jāroģ šos eh, legālos ceļus un uh, Eh, to mēs varam darīt eh, tikai augstu kvalificētam darbspēkam, eh, piešķirot šīs zilās karpes. Nu, vai tas būtu labākais risinājums? Es domāju, ka tas tikai palielinās diplomēto jauniešu bezdarba pie mums, un tas arī atņem arī šīm izcelsmes valstīm. Tātad veicinās tāds mazeņu noplūdi, un tā ir Āfrika, no kurienes tad mēs šādā veidā tātad mm, veiksim šo smadzeņu noplūdi, un tātad šīs Āfrikas valsts cietīs. Tāpēc es gribētu labāk saprast kāda tad uh, ir loģika pamatā mm, visām šīm darbībām un tiem, kas uh, aizstāv šādu veidu vienošanos un ir zināmā mērā pārņemta šādām darbībām. Nu, varbūt, ka es esmu nedaudz rasistiski un ksenofobi attiecībā pret konkrētām valstīm. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kāds, kas eh, gribētu izteikties, ko varbūt nebija ievērojis? Paldies! Labi, tad dosim vārdu atpakaļ Mardu kungam. Ļoti labi, paldies. Esmu saņēmis diezgan daudz jautājumus, domāju, ka krietnu brīdi varēšu uz tiem atbildēt. Sākšu varbūt ar Sargentīnī kundzes pirmo komentāru. Nu, es domāju, ka katrā situācijā mūsu labākā opcija būtu uh, formāls, oficiāls uh, atpakaļ uzņemšanas līgums. Es teikšos pilnīgi skaidri par to, bet ir nepieciešams divas puses, lai to izdarītu. Un mēs nevienmēr varam panākt tādu situāciju, kad uh, partneru valsts vēlas parakstīt oficiālu atpakaļ uzņemšanas līgumu. Mēs te Afganistānu varam ņemt kā pirmo piemēru. Es domāju, ka kopīgi turpmākā virzība būs eh, tāds kā, tāds kā mazu solīšu virkne, ko mēs, un mēs šādā veidā veidosim uzticamību. Sauksim lietas īstajā vārdā. Mēs te nu runājam par masveida deportācijām. Mēs šobrīd runājam par četriem uh, lidojumiem, kuros bija apmēram 70 cilvēki, kuru Eh, prasības eh, pēc eh, patvēruma individuāli ir tikušas izvērtētas pilnībā, ņemot vērā starptautiskās tiesības, un šīs patvēruma meklēšanas prasības ir tikušas uzskatīts par nepamatotām, un šīs personas ir atgrieztas atpakaļ ar pilnīgu Afganistānas varas iestāžu piekrišanu. Mēs tāpat runājam arī par valsti, kur šī aizsardzības prasīšanas skaita statistika ir tātad mainīsies no 60% uz 30%. Tā tad lūdzu nepārprotiet, es nenorādu, N nesaku, ka mums tagad vajadzētu vienkārši gulēt uz lauriem un, un aizvērt acis uz eh, tādām nopietnām problēmām, bet tieši iemeslu pēc mēs savā priekšlikumā pastiprinātāja Eiropas Savienības eh, patvērumu piešķiršanas politikai mēs prasam ārējās darbības dienestam veikt pasākums, lai nodrošinātu labāku eh, patvērumu piešķiršanas lēmumu konverģenci. Mēs prasam, lai tiktu strādāts pie uh, izcelsmes valstu informācijas uh, dokumentiem, lai labāk varētu nodalīt dažādos reģionus un apdraudējumus uh, drošībai, kāda varētu būt šajos reģionos personām, un tāpat cenšamies nodrošināt, lai dalībvalstis, kuras galu galā ir atbildīgas par šo lēmumu pieņemšanu, lai tās varētu uh, daudz tādā saskaņotākā veidā piemērot uh, iekšējās aizsardzības koncepciju. Un es domāju, ka problēma, ar ko mēs saskaramies tādu, un par to ir jārunā ļoti atklāti, ka Eiropas Savienība varbūt salīdzinājumā ar citām pasaules uh, valstīm mēs joprojām spējam nodrošināt aizsardzību visiem tiem, kam tā ir nepieciešama. Bet domāju, ka viens no priekšnosacījumiem tam ir uh, tas, ka jānotiek detalizētam individuālam novērtējumam, un ja šīs prasības tiek uzskatīts par nepamatotām, tad ir jābūt iespējai nosūtīt atpakaļ nelikumīgos migrantus, atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm vai arī uz drošu vietu, kur viņi iepriekš ir uzturējušies. Tagad, runājot par kopīgu turpmāko virzību, gribu uzsvērt, ka. Tas ir nesaistošs, juridiski nesaistošs dokuments, tas nerada nekādas uh, juridiskas tiesības, tas neuzliek pienākums starptautisko tiesību izpratnē. Es varbūt to aprakstītu vairāk kā tādu nolūka um, deklarāciju, un tās uh, mērķis ir nodrošināt, panākt tādu pilnīgu atpakaļ uzņemšanas uh, līgumu ar Afganistānu, ievērojot visus procedurālos soļus, uh, tā tad veicot diskusijas ar attiecīgo valsti un saņemot parlamentu piekrišanu, ja tas nepieciešams. Gribētu pieskarties arī jautājumam par palīdzību. Man liekas, ka augstā pārstāve ir bijusi ļoti skaidra šajā jautājumā. Ja nemaldos 5. oktobrī, pirms starptautas konferences, viņa skaidri pateica, ka nav nekādu priekšnosacījumu, nav nekādas uh, saiknes. Uh, citas saiknes. Mēs gribam atbalstīt Afganistānu, Afgānas eh, cilvēku vārdā, lai nodrošinātu reģionālo drošību un eh, starptautiskās drošības vārdā. Un ja mēs skatāmies uz finansējumu apjomu, kas ir ticis piešķirts Afganistānai, mums ir septiņu gādu finansēšanas programma, kurā ir apmēram 1,4 miljārdi eiro paredzēti. Un tam papildus vēl ir sniegts papildus atbalsts īpaši liekot uzsvarus tā, lai nodrošinātu, ka tās personas, kas tiek nosūtītas atpakaļ, lai tās varētu iegūt kaut kādu atpakaļ integrēšanās atbalstu, kas arī mums ir instruments, lai labāk varētu mm, veikt monitoringu, lai redzētu, kas notiek ar šiem cilvēkiem. Te mēs neuzliekam uz kaut kādas priekšnosacījumus, neveicam kaut kādu šantāžu, bet mēs strādājam ar saviem partneriem pie kopīgiem projektiem. Jums ir taisnība. Man liekas, tā bija Gomešas kundze, kur norādīja, ka es nevaldu, ja nebaldos, jūs bijāt tā, ka mūsu partneri nevienmēr. Uzņemšos trešo valstu valsts piedarīgos. Man šķiet, ka mēs te vienreiz runājam jau par uh, Eiropas Savienības un Turcijas paziņojumu. Tā ir joma, pie kuras uh, pavisam nesen vēl strādāju. Un ja mēs skatāmies uz šo Eiropas Savienības Turcijas atpakaļ uzņemšanas līgumu, ja pareizi atceros, uh, tad uh, Turcijai ir pieņēmums uzņemt atpakaļ uh, trešo valstu valsts piedarīgos, un tas stājas spēkā trīs gadus pēc tam, kad stājas spēkā Turcijas um, pienākums uzņemt savus valsts piedarīgos. Es domāju, ka tā ir ļoti delikāta joma un jāsaprot, ka tas ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam par tranzītu valstīm. Un nevis tikai un tieši ar pašām izcelsmes valstīm. Tālāk jautājums, laikam Gameša kundze atkal to uzdeva, vai mēs konsultējamies ar ārējās darbības dienestu, varam vēl vairāk, jo, ja jūs skatāties uz šo paziņojumu par eh, centrālu vidusjūras eh, maršrutu. Mēs konsultējāmies ar ārējās darbības dienas augsto pārstāvu. Tas bija kopīgs darbs, pats tur bija iesaistīts. Un, ja vien eh, pareizi atceros, tad uh, šajā dokumentā nav runa par atpakaļ uzņemšanu ar Lībiju, bet runa ir par to, ka mums ir jāstrādā ar starptautiskiem partneriem, kā augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos dienestu, lai nodrošinātu, ka cilvēku, ar cilvēkiem apietas, nodrošinot viņu pamatiesības un cilvēcisku cieņu, tur ir runa arī par pārmitināšanas programmām, tur ir runāts par starptautiskām darbībām, lai nodrošinātu to, ka cilvēki arī brīvprātīgi var atgriezties savās valstīs. Tur ir runa arī par sadarbību ar Lībijas krasta apsardz, lai novērstu tās traģēdijas, kuras mēs ar vien vairāk varam novērot Lībijas teritoriālajās ūdeņos, jo šie cilvēku pārvadātāji izmanto gumijas laiviņas, kurām nav nekādu iespēju pat vispār kaut kur pietuvoties Eiropas Savienības krastiem 4000 cilvēki šādā veidā zaudēja savas dzīvības pagājušā gadā, tad šādi pasākumi svarīgi. Tāpat ir jāstrādā ar Lībijas iestādēm, lai uzlabotu viņu pašu migrācijas un patvērumu pieprasīšanas politiku. Pilnībā piekrītu jums, ka ir nepieciešami tādi droši migrācijas ceļi, tāpēc arī komisija nāk uz klēru savu priekšlikumu par zilās kartas direktīvu. Mēs a, esam ierosinājuši arī priekšlikums par pārmitināšanu, tāpēc arī šī pārmitināšana diezgan lielā mērā arī um, figurē šajā darījumā ar eh, Turciju, tāpat arī attiecībā uz vidusjūras reģionu, bet jābūt diezgan reāliem. Nevienmēr tas būs ideālais risinājums. Es domāju, ka Nigērija ir ļoti interesants piemērs. Mēs piešķīrām, ja nemaldos, 30 līdz 40 tūkstošu uh, atļauju Nigērijas valsts piedarīgiem um, uzturēties šeit Eiropas Savienībā, bet uh, palielinās nelegālo migrantu skaits no šīs valsts, un nu, tā ir viena no problēmām, ko, kur mēs joprojām saskaramies. Tālāk. Tik uzdots jautājums par Somāliju. Nē, cik es zinu, mēs šobrīd nevedam sarunas par atpakaļ uzņemšanas līgumu ar Somāliju, bet relatīvi nesen strādājuši šajā jomā, tā ka vēl papētīšu informāciju. Jūs tāpat arī minējāt, vai kopēja turpmāka virzība paredz kaut kādus ierobežojumus, teiksim, tīri statistiskā ziņā, cik reizi varētu notikt. Nē, šādu griestu nav, bet Eh, manuprāt, tur ir runāts, ka visiem eh, šiem lidojumiem reisēm ir jābūt koordinētiem ar Afganistānas iestādēm, un eh, tas ir jādara tām dalību valstīm, kuru kompetencē notiek šie reisi, un tātad, kas tavas organizē. Pārspinēlī kundzes jautājumiem jūs uh, citējāt mani un teicāt, ka ir eh, nožēlojami šī situācija attiecībā uz Malī. Nē, man liekas, ka tā es gluži neteicu, bet tas ir tāds labs atgādinājums mums, cik delikāti šādi jautājumi ir un kāpēc mums ir jādarbojas tādā diskrētā un sensitīvā veidā un jāstrādā kopā ar saviem partneriem pie šādiem jautājumiem. Albielas kundze, nemaldos, uzdeva nākamo jautājumu. Te gribu norādīt ļoti skaidri, mēs nedeportējam cilvēkus, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība tas nenotiek. Katrs atsevišķi individuāls lēmums balstās uz lēmumiem, ko pieņem kompetentās dalība valsts iestādes pēc tam, kad individuāli ir izvērtēts katrs pieteikums un gadījums. Gribu atgādināt, ka mēs ļoti cieši tam sekojam, un ja mums rodas iespējas, ka tāda nav šī procedūra, tad uh, pilnīgi dabīgi mēs uzreiz šādu jautājumu paceltu tātad dalību valsts iestādēm un, kā es teicu, ļoti cieši visu šo procesu uzraugam. Kengs kundze runāja par nepilngadīgām personām bez pavadoņa. Ļoti tāds būtisks jautājums. Te mēs runājam par šo riska kritēriju, ko arī piemēro dalību valsts kopēji turpmākās virzības ietvaros un eh, jānodrošina, ka neviena mazgadīga persona bez pavadoņa netiktu atpakaļ vienkārši nosūtīta bez eh, kādu ģimenes locekļu meklēšanas vai arī nenodrošinot atbilstošas uzņemšanas un tālākas dzīvošanas iespējas atgriešanas vietā. Par eh, šīm drošajām zonām un varbūt nu, tāda diferenciācija ir nepieciešama arī ņemot vērā Spinelī kundzes jautājumu. Jā, jautājums ir sarežģīts, nevienmēr ir viegli. Uh, Un pastāv atšķirības tādās valstīs kā, piemēram, Afganistāna. Un kaut gan tā ir dalība valsts kompetence, apstrādājot pieteikumu, pieņemt lēmumu par to, kuras zonas ir ziem, drošākas un nē. Atkal mēs te mēģinām ar um, EASO sadarboties un ārējās rīcības dienestu un izmantot viņu kompetenci. Viņi nesen ir uh, publicējuši ziņojumu par drošības situāciju. Uh, Afganistānā. Un uz to būtu droši vien vērts norādīt, jo gatavojoties šodienas um, diskusijām ar jums, es um, pārunāju ar savu komandu, kāds ir bijis rezultāts uh, tām dažām intervijām, kas ir notikušas uh, ar tiem cilvēkiem, kas ir atgriezti atpakaļ Afganistānā no Pakistānas un arī Irānas. Uh, Un interesantākais ir tas, ka 40% šajā gadījumu viens no galvenajiem iemesliem, ko viņi minēja atpakaļ atgriešanai, ir tas, ka drošības situācija eh, ir uzlabojusies un eh, to eh, apstiprina mm, šo personu pieredzi. Un tas tikai uh, vēl labāk raksturo, kāpēc ir svarīgi turpināt uzturēt kontakts ar šādiem cilvēkiem. Un iespējams, ka viens no tādiem pozitīviem punktiem arī ir šajās reintegrācijas pakotnēs. Un vēl viena lieta, ko gribu uzsvērt, kas ir ļoti svarīga. Mēs te pieredzam situāciju, kurā visus lēmumus pieņem vienīgi un tikai balstoties uz individuālu novērtējumu, skatoties uz uh, šiem um, kritērijiem un Mēs, kā Eiropas Savienība, gal galā mums ir jānodrošina, lai mēs varētu nodrošināt aizsardzību tiem cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama, kas to ir pelnījuši. Paldies! We started a bit late, so... Uh, Sākām ar nelielu nokavēšanos. Bet, nu, dažs minūtes vēl ir mūsu rīcībā. Vai jums ir papildus jautājums? Jums un tad Annai Gomišai. Jā, liels paldies par šo iespēju. Ir grūti veikt politisku raksturu diskusijas, ja iesākumā jūs eh, bez mums palīdzības iztiekat, bet tieši tur tas un tā aprakstā sacīt. Es vētos piedalīties ātrāk. Otrkārt, ja otra puse, otra saruna puse nebās noslēgt formālu atpakaļ uzņemšanas līgumu, nekādiem iemesliem dēļ tā arī nebūtu. Tas nenozīmē, ka mūsu pusē būtu jāatsakās no um, aktuālās um, informācijas sniegšanas parlamentam. Jums joprojām ir morāls uh, saistīts morāls pienākums sniegt mums datus par uh, to personu skaitu, kas pārvietojas, kuriem viņi pārvietojas, kāda ir pēcpasākuma un tā tālāk vismaz daļēja izējām, lai man netiktu atņemts manas kā deputāts tiesības uz demokrātisko izpēti un iesaisti, būtu atteikties no parastā procesa, proti. Mums vien iespēja redzēt uh, malī ministru tvītus, lai saprastu, kas notiek. Tā vietā mums vajadzētu saņemt detalizētu informāciju par to, kas notiek, uh, kā tiek izmantot mūsu līdzekļi un kā, cik liels ir personas skaits, kas pārvietojas šo un tur, ka mēs to saņemam regulāri no jums. Tā būtu daļa no risinājuma. Varbūt jūs varētu par to padomāt. Un nākotnē to ņemt vērā. Jo nav tā, ka mēs, Eiropas parlaments, būtu pret atpakaļ uzņemšanas līgumiem. Nē, mana partija varbūt nav īsti apmierināta, bet vairums eh, deputātu šeit noteikti atbalsta atpakaļ uzņemšanas līgumus. Tā kā jūs neko neriskēsiet. Sniedzot mums papildus informāciju, jūs uh, neriskējiet un neapdraudiet uh, savu tātad pasākumu eventuālos iznākums. Paldies! Labs komentārs pirms jūs atbildēt. Vēlos piebilst. Atbilstoši mūsu kompetencē. Mums tiešām būtu jāsiem regulāri dati no komisijas par šiem jautājumiem. Ļoti noderīgs atgādinājums tādu tādien. Vēlties reaģēt uz šo jautājumu? Un tad dosim vārdu Gomeša kundzei, tad varēsim arī beigt. Nu, protams, es esmu ierēdnis, nevis politiķis, es atvainojos, ja liku jums vilties ar savu atbildi, bet vēlos uzsvērt lūko. Nu, ziniet, nu pat nesen esmu stājies šajā amatā. Esmu DJ Home vadības augstākajos ešelonos un apņemos regulāri piedalīties kopējos dialogos. Tas, ko jūs pieprasāt, ir akurāt tas, ko es mēģinu šeit darīt. Esmu atnācis, lai dotu jums informāciju par, par personām, kas ir atgrieztas un tā tālāk. Labprāt darīšu to regulāri. Kādēļ gan ne? Nešaubos, ka priekšsēdājs spējas eh, rast kādu kārtību, vai nu mutisku, vai rakstisku, vai vienalga kā. Katrā ziņā dialogs turpināsies. Mums nav nekas laipjama. Es iepriekš sacīju, ka mēs visi, tā skaitā arī es, Mēs viennozīmīgi atbalstīju to, ka parastās monētas operandi ir atpakaļuzņemšanas līgumi, bet jāatzīst, ka vienmēr tas ir iespējams. Ne katrā ziņā noteikti nodrošinās un caurskatāmību, un Alešs sniegs jums visu mūsu rīcībā esošo informāciju. Man nav runa par to, ka nebūtu skaidrības par, par kompetencijām, ir uh, vienkārši jāuztausta labākais uh, sarbības veids. Un es saprotu, ka jūs neesat politiķis, tā kā nu, mēs arī saprotam. Man jums pēc tam īstam komentāram vārds, un tad turpināsim. Gomešs kundze, jāpaldies, uh, ka jūs atcināt, uh, um, ka Magarīni kundze nerunā par atpakaļ uzņemšanas līgumiem ar Lībiju. Tā, jā, bet, uh, bet nāc prezidentūra ir eh, nu, ar jauns par pieķersies šim jautājumam, un tieši tā esmu norūpējusies. Jo sevišķi tādēļ, ka mēs zinām, esam informēti, ka, nu, Libijā tur nu, neviens īsti nav pie, pie stūra tā sacīt, jā, ir, ir, ir ir, eh, zinām, centieni, bet nav viena atbildīgā, kas varētu attiecīgi nodrošināt iznākumu. Jūs atsaucāties uz jau e EMSADOS, ko Un tāpat arī uz uh, augstu pastāvu bēļu jautājumu uz apvienotām nācijām, bet viņiem pat vairs nedarbojas Lībijā, cik es zinu, viņiem nācās pārstāties uz Tunīsiju. Jā, šās tādas operācijas Lībijā viņi veids, bet viņi pat tur nav uz vietām, jo tur vienkārši pārāk nedroši. Un apvienotās nācijas, nu, nesiem pēdējo reizi, kad runāju viņu pārstāvjiem uh, Lībijā, un mēs cīnījāmies par to, lai viņiem būtu iespēja tur būt klāt. Nu, arī viņiem nebija nekādas atzīšanas, viņi, viņu darbs netika atzīts. Un nu, viņi sūdzējās, gaudās, ka, lūk, jā, mēs stresam, bet, bet nu, tad mums ne, neviens neņem aubētās acī. Vismaz tajā laikā tā tas bija, nu, un tad vēl kaut kāda vēl bija pastāvē, tad vēl, vēl, vēl, tā kā par ko te mēs vispār runājam? Da nekā tur nav, neviens tur nevar nekādas sarunas veikt un neko tur dabūt gatavu vai Eiropas Savienības vai, nu nezinu, tur uzlādā visu no mūsdienas. Jums taisnība viegli jau nebūs. Un tā ir tā lielākā atšķirība starp, teiksim, Eiropas Savienības un Turcijas uh, rezolūciju, ko mēs noslēdzām starpībā ar partneri, kas pilnībā pārvalda savu teritoriju, kur ir uh, darboties spējīga administrācija. Lībijā tā, protams, nav. Un viņi grasās turpināt ar IOM 20 miljonu projekts eh, Ziemeļa Afrikā, izmantot Eiropas trust fondu, ir pabeigts. Tur būs iespēja arī papildināt brīvprātīgās atgriešanas uh, operācijas, kuras IOM e veids. Izmantojot gan vietējos iedzīvotājus, nevis eksports pagaidām. Vismaz, bet ir katrā ziņā tā ir iespēja turpināt sadarbību ar Lībiju. Vidējā un ilgtermiņā, lai tās struktūras, kā piemēram tās nācijas un, un citi, varētu mm, adekvāti veikt savas funkcijas. Viegli nebūs. Nekatrā ziņā ir tā ir iespēja, tas ir veicinājums kas mums ir eh, jāmēģina pārvarēt. Ir cilvēki, kuriem nepie, izmestīgi nepieciešama eh, palīdzība atbalstu, mēs nedrīkstam viņiem to likt. Labi, mums jāpie pie nākamā darba kārtības punktā. Jau 15 minūtes esam iekavējuši. Ir uh, lūgums par jūsu atziņu par Afganistānu. Un sekot Šrentīnī kundzes aicinājumam, tad attiecīgi aicināsim komisiju jūs uh, šajā pusgadā vēlreiz mūs informēt par šiem jautājumiem. Mēs paldies par šo diskusiju. Priecājos, ka esam izrunājuši. Have to finish. On the next one. Of course you can speak on the next one. You haven't started. The next point, Juan Fernando. Nākamais apkārtējais punkts. Eh, Fernando grib izteikties par šo punktu. Bet atcīm redzot pēc brītiņa. Tā ir pārējiem prasmēm bez apkārtējais punkta pētījums eh, pelēkušanas mēķiem. Pētījums tika tātad veikts eh, pēc Eiropas Savienības eh, pieprasījuma, veicināšanas direktīva un tā tālāk. Tiek vērtēts, kāda ir Eiropas Savienības un, un dalību valstu loma attiecībā uz kontrabandas apkaro, apkarošanu. Tiek spēc, kāds ir starptautiskais tiesiskais satvers un kāda ir dalību valstu tiesība ietekme uz šo jomu. veicināšanas direktīvā humanitārās palīdzības izņēmuma klauzulu. Personām, kas sniedz humanitāro palīdzību, regulāri jāsako līdz tam, kā šis princips tiek īstenots. Dženiferis Kunze vārds jums, jūs esat Oksfords universitātes pētniece. Uzstādāt priekšā šo pētījumu un tiešām sirsnīgi sveicam jūs šeit mūsu vidū šodien. Cik laika jums būs nepieciešams mums rīcībā ar aptuveni pusstunda? Nu, tad būs šā tādi jautājumi. Tiem atvēlēsim zinām laiku. Tā kā varbūt jūs varētu nedaudz īsāk izteikties. Nu, teiksim, 15 minūtes, ja būtu rīcībā. Ar to tad, eh, ja jūs varat iekļauties 15 minūtes, būtu tiešām lieliski. Tad mums atliektu laiks jautājumiem. Paldies un lūdzu jums vārds. Paldies, nu vēlos iesākumā pateikties komiteju par to, ka uzcēlāt mums šo svarīgo pētījumu. Mēs pie apsvērt 2002. gada veicināšanas direktīvas eh, normas un padomāt, vai tā projām ir atbilstoši saviem mēķiem. Ņemot vērā to, kā dalībvalsts ir norūpējušās par humanitāras palīdzības eh, kriminalizēšanu, šeit par humanitāru palīdzību, kas tiek sniegta migrantiem un bēgļiem. Tātad eh, tieskais atvērs eh, pamatā tiešām balstās uz 2002. gada veicināšanas direktīvu, ko 2002. gada direktīvu, kas definē veicināšanu, tāpat neautorizētu tranzītu un uzturēšanos. Uh, Un tāpat arī pamat lēmums attiecībā uz um, asociētā krimināla satvara izveidi. Pēc tā 20. gada Rīsīs plānā pret migrantu kontrabandu tika ziņots, ka 16. gadā komisija nāks klājā ar priekšlikumiem šodību tiesisko aktu uzlabošanai. Tur tika uzteicē, ka komisija, tā es citēju, mēģinās nodrošināt to, lai adekvātas kriminālas sankcijas tiek izstrādāts, izvēlēks izvēlēties no riska, ka tiek kriminalizēti tie, kas sniedz komentāru palīdzību uh, Nolēmēju nokļaušiem migrantiem. Pieņemam tādu batamā pieeju, praktisku pieeju, lai izvērtētu, kas ir šī direktīva. Skatījāmies, kā šī pakotne strādā, veicināšanas pakotne. Runātāji tiek aizrādīts, lai runātu maķinīt lēnāk. Reģionālie un nacionālie cilvēktiesību instrumenti tika izskatīti. Skatījāmies, kā šīs direktīvas tiek īstenotas atsevišķi dalībvalstu tiesībās. Un tālāk apāc apzinājumi dats par kriminālu vajāšanu dažās eh, dalību valstīs, lai identificētu, kādas ir tendences un kur trūkst datu. Un vispēcot, veicām vairākus pētījumus kopā ar pilsētiskās sabiedrības organizācijām, pilsētām un eh, kuģi īpašniekiem. Un skatījāmies, kāda ir veicināšanas direktīvas ietekme uz regulāro migrāciju, kā arī tām, uz tām organizācijām, individiem, kas tiem palīdz. Un nu, trīs eh, svarīgākie secinājumi šajās jomās, un tāpat mēs nācām klājā četrām rekomendācijām parlamentam, lai uzlabotu to, kā darbojas šī veicināšanas direktīva. Lūk, rekomendācijas. Mums prātās ir tāds visaptrošs priekšlikums reformai, ņemot vērā pastāvušos pierādījumus. Vienlaikus eh, šīs rekomendācijas, protams, var eh, apspriest arī diskrēti. Ja mēs redzam, pēc slēdz atpakaļ slēdos, tātad tur, kur ir runa par veicināšanas direktīvu, direktīvas galvenajām teistēm. Nu, lūk, jā, tātad te ir runa par eh, regulāru mig migrantu razītu veicināšanu, tad, kad viņi ir eh, ieceruši ar apstemenībā. Patā viens ārējais acīs, ka tai valstīm jāveido un jā, jānosaka pasākuma attiecībā uz personām, kas kas eh, nevilšas palīdz personai, kas nav daļa valsts, eh, valsts piedarīgais, iebraukt vai eh, izbraukt cauri Eiropas Savienības laika valstī pārkāpuši šīs valsts likums. 1B pantā savukārt noteikts, ka ir nosaka nu sankcijas pret jebkurām personām, kuras gūst finanšu labumu, tātad pēļņu, palīdzot tieši vai netieši personām, kas nav šīs valsts valsts piedarīgais, uzturēties attiecīgās darbās teritorijā, pārkāpjot šīs valsts tiesības. Savukārt, pantā, pirmā pantā otrajā daļā kas eh, sarunādā zināms kā humanās palīdzības izņēmums, vēsta, ka valsts var pieņemt lēmumu neuzlikt šīs sankcijas, ja attiecīgās personas eh, mērķis ir bijis sniegt eh, humanu palīdzību. Pētījumā mēs redzējām, ka būtiski atšķiras kā tas, kā tiek iztenots um, um, kontrabandas protokols un veicināšanas direktīva. 29. lapusē mums ziņojumā tas viss, ko apsevēlst, tur ir tā trīs svarīgākie aspekti. Pirmkārt, finanšu ieguma vai peļņas eh, definīcija atšķiras. Turklāt izņēmums attiecībā uz to, ka netiek sodīti tie, kas sniedz humāno palīdzību. Ja tas atšķiras, kāds tiek traktēts. Un te ir specifisks naudas attiecībā uz kontrabandā cietušajiem. Veicām pētījums astoņās dalību valstīs un redzējām, ka patiesajās tiesības sniedz neproporcionāli liels eh, piemērs dalību valstīm eh, šīs direktīvas īstenošanā un transponēšanā. Nu, piemēram, dažās dalību valstīs tiek atzīts uh, ka ģimenes locekļiem nav jātiek krimināli vajātiem. Veicināšanas direktīvā tas nav noteikts, bet uh, katrā ziņā tas atbilst uh, kontrabandas protokola normām, kur specifiski pieprasīts, ka jābūt finanšu iegūma elementam, lai kā darbība varētu definēt kā kontrabandu. Atcaucas uz finanšu iegūmiem vai citiem iegūmiem apvienotā nācija protokolā domās tam, lai uh, netiks sodīti ģimenes ja locekļi vai atbalsta grupas, piemēram, reliģiskas grupas vai NDO. Bet ir tādas laiba valstis, kur eh, tomēr eh, ģimenes locekļi nereti tiek eh, aizturēti un krimināli vajāti. Izvedot cauri pārēšu testībām Lielbritānijā, redzējām, ka 25% no atbildētājiem ir ģimenes locekļi. Attiecīgās personas, pie ko tiek izvirzīts apsūdzības ģimenes locekļi. Un vēl veicināšanas direktīva neskata lūk kādu jomu. Proti, fakultatīvā humanās palīdzības izņēmuma klauzula neatiecas uz eh, rezidentiem Eiropas Savienībā, bet tikai tām personām, kas iebraukušas tranzītā. Viens B savukārt figurē šis finanšu ieguvumi pēļņas elements. Un tur tiek pieņemts, ka humanā palīdzība pēc dabas, pēc rakstura nav savietojama ar iespējamiem finanšu ieguldījumiem, mēs runājam par Eiropas eh, Savienības rezidentiem. Nu, un eh, tas ir veids, kā kriminalizēt eh, labi, labu vēlošus, lab, labticīgus dzīvokļu mājokļu saimniekus. Līdz ar to viņi ir nokļuvuši šajā pelēkajā zonā un, un var teikt, krimināli vajāti. Viens pie pānta normas nozīmē to, ka varbūt tas viennozīmīgi neaicina sodīt tos, eh, kas bez finanšu iegūmiem sniedz eh, regulāriem bēgļiem ēdienu vai patvērsni. Šis pants tāpat arī viennozīmīgi neliedz dalību valstīm sodīt šādas personas. Tas ir būtiski. Šis pētījums uzrādīja to, ka tieši šajā jonā, tieši šajā jomā nagālie bēgļi bieži cieši. Tādā, kā vai daļa valstu likumdošanā fakultatīvā klausula figurē vai nē. Humanā palīdzība nav definēta, un līdz ar to šī norma laibos likumos tiek traktēta ļoti, ļoti plaši. Arī sankcijas, kāds tiek uzlikts tiem, kas uh, sekmē nelegāli iebraukšanu, tranzītu vai uzturēšanos, uh, sankcijas ir iezīmētas pamata lēmumā. Bet uh, šo sankciju raksturs un vargums ir ļoti atšķirīgs. Viens gads Spānijā, piemēram, šis uz desmit gadi Grieķijā, brīvības atņemšana, un, un 14 gadu Lielbritānijā. Itālijā, piemēram, sots par uh, iebraukšanu tranzītu ir, uh, ir uh, zemāks nekā sots par uh, uzturēšanās uh, sekmēšanu. Nīderlandē, piemēram, sankcijas visos trijos gadījumos ir vienādas. Un šādas atšķirības, protams, uh, noved pie juridiskās uh, neskaidrības un nedrošības. Un vēl Pamatlēmumā ir zināmas garantijas eh, kontrabandā cietušiem eh, bēgļiem, piemēram, tā saukās non-refoulement princips, un tomēr kontrabandas protokolā ir papildus eh, būtisks vainu pastiprinošs apstākļus, ja ievērojam tādu degradējošu, pazemojošu vai, vai eksploatējušu attieksmi pret bēgļiem. Un tas ir pirmā rekomendācija tāda, ka komisija būtu jānāk klajā ar, ar leģislatīvu priekšlikumu mainīt šo veicināšanas pakotni, lai tā pilnībā atbilstu starptautiskajām, reģionālajām un apvienotu nāciju cilvēktiesību normām. Novērst jebkuras neskaidrības attiecībā uz, uz ANO kontrabandas protokolu. Mēs ierosinām, lai Eiropas Savienības eh, tieslību satvars paredzētu obligātus izņēmumus no, no, no tā, lai humanās palīdzības eh, sniegšana iebraukšanas tranzīta gadījumā netiktu krimināli vajāti, un tāpat arī būtu krietni um, vieglāks režīms tiem, kas segmē palikšanu. Tāpat arī vajadzētu svītrot, attiecināt šo te finanšu peļņas elementu uz visiem veicināšanas uh, uh formātiem un, un elementiem, un vajadzētu mm, atteikties no uh, vainu pasargājošiem apstākļiem šeit. Nu, mēs pēc ēda rekomendējam, lai šis peļņas un finanšu guma elements tiktu pakļauts zināmiem priekšnoteikumiem. Tātad uh, nepamatot eh, pašpagātināšanās un ne, ne, ne, nepamata peļņa, eh, lai tādējādi labticīgi mājasaimniekiem un, un eh, citu uzņēmējiem, kas sniedz atbalstu migrantiem, nekad nevar sodīt. Tālāk, krimināla vajāšanas sankcijas, tātad, kas tiek uzliktas prātā pašām organizācijām, kas norisinās komunālas palīdzības sniegšanu. Šis, tas ir svarīgs indikators, un nu, tāpēc statistika par to, kā direktīva praktiski darbojas šajā jomā, darbības līmenī, uh, Statistikas bieži vien pietrūkst. Un tur, kur tā ir, tā nav pieejama publiski. Un šāda data netiek vākta un apkopota Eiropas Savienības līmenī. Un līdz ar to um, izanalizējot um, tiesu precedentus uh, dalībās tiesībās, kas ir vienīgie dati, kas mums pieejami, runājot par kriminālu vajāšanu, tas nezinu, mums tie ir kvalitatīvu pierādījumu klāstu. Mēs zinām, piemēram, ka krimināla vajāšanai tikuši pakļaut ģimenes locekļi kā tie, kas palīdz bēgļiem iebraukt dalību valstīs. Un šeit nešaubos, ka jūs izklasiet dzirdējuši par Robaloriju lietu. Un viņš tiek uh, aizturēts par to, ka viņš pārbēda sīriešu bērnu no Kalē uz, uh, uz Liematām. Un tā, tāpēc Eriks uh, Karo tika arestēts par to, ka viņš lūk, nelegāli pārbēda um, patvērumu meklētājus no Itālijas uz Franciju. Pēc cik pietrūkst šo datu, tad mūsu pētījums rekomendēja dalību valstis izstrādāt uh, adekvātas sistēmas, lai uzraucītu šīs direktīvas īstenošanu un praktisko piemērošanu. Aicinām dalību valstis arī vēl kvantitīvus un kvalitatīvus datus, lai varētu izvērtēt, kā tad šī pakotne darbojas dzīvē, jo ārkārtīgi grūti izvērtēt to, vai kāds instruments ir piemērojams tam domātiem mērķim, ja datu trūkst. Ja trūks tiešām datu, teiksim, šajā gadījumā par to, cik te daudz ir, ir krimināli vajāti un notiesāti. Un 65. mūsu pētījuma lapus atradīsiet mūsu rekomendācijas šiem minimālajiem standartiem. Visbeidzot, trešā un pēdējā mūsu pētījuma daļa. Tur mēs skatāmies, kā šī veicināšanas pakota, kā tā ietekmēs pilsoniskās sabiedrības um, darbu, attīstību, un šeit, ko tad esam konstatējuši. Pirmkārt, vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas viennozīmīgi baidās no izpējamām sankcijām. Tas ir saskāršās ar iebiedēšanu savā darbā ar nu, nelikumīgiem bēgļiem, migrantiem, un uh, līdz ar to tam ir tāds atturošs, atgrūdošs efekts. Mēs uzskatām, ka šo efektu vajadzētu vērtēt jau vislielāko nopietnību, un šeit vēlos vērst jūsu uzmanību uz tabulu. Lūk, un šī tabula, kur ir uzskaitīti dažādi pakalpojumi, ko sniedz pilsoniskās sabiedrības respondenti. Tad mēs redzam, cik būtisks ir šis uh, darbs, uh, domājot par migrantu piekļuvi pamatiesībām. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir eh, pieredzējušas kriminalizāciju gan kā juridiski, gan ne juridiski raksturu draudus. Tikai daži respondenti ir ziņojuši par, par tiešiem draudiem, par tiešām represijām. Un, protams, statistikā šie dati neatspoguļojas. Um, just, so just a handful of response. Nu, tikai vairāk respondenti, respondenti aptaujāti liecināja par to, ka ir saskārušies ar tiešiem draudiem vai sankcijām, bet uh, konkrēti datu par šiem gadījumiem trūks, protams. Te mēs balstāmies tikai uz viņu pašu liecībām, jo nav statistikas datu par to, cik daudz ir krimināli vajāti vai notiesāti dalībvalstīs. Daži no piemēram, piemēriem, par kuriem ziņoja aptaujātie, ja? tātad, kur viņi saskāršies ar konkrētām sankcijām vai kriminālu vajāšanu, saistās ar līdzekļu nu, bākšanu, ar, ar, ar tātad um, migrāntu pieņemšanu darbā, valsts līdzekļu nepreiz izmantošanu. Un uh, lapanīs uzcelšanu Itālijā migrantiem, kas stāvēja rindā pēc, pēc ēdiena, ka tas lūk, uh, um, pārkāpjot um, uh, sabiedriskās telpas uh, labiekārtošanas normas. Ārest arī bez eh, notiesājušas spriedumas krimināla vajāšanas ar, arī ir diezgan iebēdējuši. Es zinu par kādu gadījumu 15. gada martā, kur um, fotožurnālists tika aizturēts par to, ka kā pār, pār, transportēja savā mašīnā vairākus uh, eh, migrantus uz uh, Spānijas Ziemeļāfrikas teritoriju. Viņa noraidīja šīs apsūdzības, um, jo klāstīja, ka tā vienkārši izstot aizvest viņus līdz pēļu centram un, un pats vien nofotografējas. Uh, Viņai tika konfiscēts īpašums un viņa tika ieslaucīta uz 12 stundām. Vēl gan viņa tika atlaista bez apsūdzības un tomēr apgalvoja, ka viņas eh, aizturēšana, viņas arests un eh, tas attieksme, ar ko viņi saskārās, eh, ieslaucījuma vietā faktiski varētu tikt uztīta kā vajāšanas forma. Vēstnīcu īpašnieki, kas, kuriem draudē, draudē to, ka viņiem varētu konfis, tikt konfiscēts īpašums, arī saskāršies līdzīgām sūdzībām, līdzīgiem precedentiem. Un šos pētījumus, šos ziņojumus atradīsiet 46. lapusē. Iebēdēšana var notikt dažādās formās. Tā skaitā arī bezdarbība no, no valsts iestāžu puses. Kāda organizācija ziņoja, ka Slovenijā kādā atsevišķā stacijā policija neļāva izsaukt ātro palīdzību valstiskai organizācijai Pat, ja ātrā palīdz, ātrās palīdzības mašīna ir pavisam netālu stācijas priekšā. Ungārijā un Itālijā bēgļi bieži vien tika izcīti no, no laukumiem, no publiskām vietām, un līdz ar to viņiem bija grūti piekļūt pārtiks sadās punktiem, kuras bija sarūpējušas nevalstiskie partneri organizācijas. Vispēcot, runājot par pilsonisko sabiedrību, mums pēdējais secinājums ir tāds, ka pastāv diezgan liela neizpratne attiecībā uz to, Kā tad veicināšanas direktīva katrā dalība valstī reāli tiek īstenota? Un tā rezultātā arī rodas šāds tāds atturošs efekts. Daudz aptaujātie ziņo par to, ka viņiem nav īstas skaidrības, vai rīkojas likumīgi vai nelikumīgi. Tiek ziņots arī par to, ka trūkst uh, koordinācijas starp dalību valstu un vietējām iestādēm, arī, arī te rodas daudzas neskaidrības. Un šis neskaidrības attiecībā uz uh, brīvprātīgo humanās palīdzības sniedzēju un darbībām un pilsoniskās sabiedrības darb, darbību, vai tie, tās ir likumīgas vai ne, tas arī nozīmē to, ko maz aizsargātās grupas, tā skaitā arī uh, sievietes stāvoklim bērni nepieciešiem piekļuvu skolām reāli ne, negūst uh, piekļuvu pakalpojumiem, uz ko viņiem būtu visas juridiskās tiesības pretendēt. Tāpat arī amnestīva darbinieku, piemēram, Kipras slimnīcās ziņoja par to, ka uh, Arī tur nelegālie bēgļi, viņi, viņi ziņo par to, ka šādi bēgļi ierodas, pat viņiem nav šādu juridisku saistību, viņiem nav šādu pienākumu, tomēr tā teikt, drošs, drošs plāk nedrošs viņi ziņo. Pirmspēdējais secinājums mums ir lūkots. Dažās laiba valstīs veicināšanas direktīvas īstenošana tiek uztvērta kā tāda, kas eh, sekmē visu migrantu sociālo izstumšanu, izslēgšanu. Līdz tam, kā tiek eh, pārkārt eh, sociālā uzticēšanās no migrantu puses, viens no aptaujātajiem eh, klāstīja, ka tā ir iejaukšanās mūsu Eiropas pilsoņu brīvībās. Es sevišķi kuģi īpašnieks ziņoja par to, ka mm, sāka veidoties šāda sastapēja neuzcēšanās dalību valstīm. Mm, viņi vairs nezina, vai viņiem juridisks vai morāls saistības vai pienākumu glābt migrantus jūrā. Līdz ar to viņi, protams, nevēlas apdraudēt eh, savu kuģu apkalpes, kā arī migrantu eh, dzīves riskēt. Un visbeidzot trūkst Eiropas Savienības eh, finansējumu, lai atbalstītu pilsētu un pašvaldību un pilsoniskās eh, sabiedrības darbu, sniedzot humāno palīdzību bēgļiem, migrantiem, kas, eh, protams, apdraud šo organizāciju darbību. Visbeidzot, balstoties uz mūsu pētījumu, divas pēdējās rekomendācijas, kādas izkristalizējās mūsu pētījuma gaidā, pirmkārt, mēs iesakām Eiropas finansējumi, ja tāds būtu pieejams pilsētām un pilsoniskajām organizācijām, runāt par cilvēktiesībām un humānajām vajadzībām. Nu, mums beidzot ir nepieciešama aizsardzība regulāri. Tad, tad uh, likumīgiem migrantiem, kam ir, kam ir uh, tiesības pretendēt uz sabiedriskiem pakalpojumiem. Un no otras puses nepieciešams arī um, ievērot tiesiskuma principus. Paldies! Paldies! Uh... Three colleagues wishing. Trīs kolēģi grib izteikties, mums nav daudz laika, tāpēc gribu pārbaudīt, vai vēl kāds grib izteikties Kostas kungs, tātad vai vēl kāds, Vikstrēms kundze. Un Džīna Lamberta, vai vēl kāds? Un Barbara arī, Spinelli. Vai es varu noslēgt runātāju sarakstu, jo Mums ir vēl trīs darbkārtības punkti. Diezgan daudz runātāju. Es jau jums stāstīju, daudz laika mums nebūs. Kolēģi, lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk, jo mums ir vēl citi jautājumi, kas būs vēlāk jāizskata. Lūdzu, esiet prātīgi un izsakieties īsi. Vispirms Cecīlija, lūdzu. Eh, Grācie, Klod. E, questo punto. Paldies, Klod. Man šķiet, eh, ir svarīgi norādīt uz sakojošo. Viens punkts, ko mēs pieminējām arī saistībā arī uh, ar, ar rezolūciju par iniciatīvas uh, ziņojumu, par to tika balsots pagājušā gada. Um, šis punkts arī bija iekļauts uh, šajā dosjē, un tur bija norādīts, ka dzīvības glābšana ir solidaritātes eh, izpausme, glābjot cilvēku, kas ir nokļuvis grūtībās, bet arī saskaņā ar starptautiskajām tiesībām eh, ANO 98. Eh, ANO konvencijas 98. pantā, tā ir konvencija par jūras tiesībām, ko ir parakstījušas visas dalībvalstis, tur ir teikts, ka jāpalīdz visiem cilvēkiem, kas ir nokļuvuši grūtībās atklātā jūrā. Tātad arī uh, dalībvalstu likumdošana, uh, kaut gan tā ir atšķirīga, tomēr uh, šis punkts ir jārespektē. Diemžēl tas vienmēr tā nav, jo procedūra ir tāda, ka dalība valstis var pašas lemt par saviem likumiem, un var pieņemt eh, likumus, kas, eh, piemēram, eh, nodrošina kaut kādu slepenību. Piemēram, ja kāds sniedz palīdzību, palīdzību vai nu noziedzniekiem vai upuriem, tad sots var būt vienāds. Uh, un arī humanitāro organizāciju darbs tādējādi tiek uh, kavēts vai pat padarīts neiespējams, un uh, tie cilvēki, kas vēl šeit iesaistīties, uh, nokļūst ļoti sarežģītā situācijā. Ir jāveido tāda likuma, lai aizsargātu cilvēkus, kuri saskaņā ar šo ANO um, konvencijas pāntu vēlas rīkoties. Un saistībā ar manu darbu kā ārstas darbu, es domāju, ka tas ir visu pienākums, redzot cilvēku grūtā situācijā, nevis ilgi un uh, gari domāt, ko tagad darīt, bet vienkārši palīdzēt. Tas taču ir visu pienākums, tik tālu no manis. Paldies! Paldies, Cecīlija! Es nesmu pārliecināts, vai varēsim pilnīgi diskutēt. Mēs varam uzdot jautājumus uh, šai te. Um, mūsu viešņai, kas ir rakstījuši šo ziņojumu, bet mums ir jāpabeidz 16.45. Nu, tas tāds ieteikums, ja nevēl, nevēlaties uh, klausīties, manos ieteikumos nedariet to, tāpat jūs neklausāties. Es vienkārši gribēju pateikt. Tagad Āna Gomeša lūdzu. Jā. Man ir jāpasakās jums par šī pētījuma veikšanu. Uh, šķiet, ka tas ir tāds uh, pretrunīgs uh, jau pašos pirmsākumos. Tātad, ka uh, vai mēs, vai noteikumi ir atbilstoši mērķim, jo, bet mērķis taču arī nav atbilstoši. Tātad mēs runājam par cilvēktiesību pienākumiem, saistībām. Ja mūsu dalībvalstis novēršas vai piever acis uh, uz tiem, kuri uh, palīdz cilvēku kontrabandu īstenot, un to taču nodrošina arī mūsu iestādes, kas nenodrošina legālus ieceļošanas ceļus. Jo īpaši tad, kad dalība valstis cenšas kriminalizēt tādus tiešām atzinību pelnījušus cilvēkus, kurus esam redzējuši Grieķijā un Itālijā, uh, Un arī policija tur veic uh, lielisku humanitāru darbu, glābjot mūsu reputāciju. Es vienkārši jums pajautāšu, vai nevajadzētu prasīt pētījumu un prasīt uh, dalībvalstību dekriminalizēt, uh, es atvainojos, kriminalizēt šo te um, zelta vīzu procedūru, Uh, kur var nopirkt uh, tiesības uzturēties Eiropas Savienībā, jo tie taču ir tie uh, cilvēki, kas noziedzīgos veidos ir ieguvuši savu uh, Uh, bagātību un tad iepērkas, uh, nopērk vienkārši uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā, un tas ir saistīts arī ar uh, naudas atmazgāšanu un ar kontrabandu, un tas viss notiek ar šo tā saukto zelta vīzu sistēmu, kuru īsteno mūsu dalība valstis. Es atvainojos, man vienkārši šī, šī liekulība ir piegriezusies. Uh, Nu jā, tad, kad mums ir kāds ziņojums uh, par šiem jautājumiem, ir iespēja runāt par šīm lietām, bet godīgi sakot, mums nav šobrīd laika to darīt. Mēs varam pajautāt uh, uh precizējums. Nu labi, es vienkārši beigšu runāt. Alaharo, kungs, lūdzu. Paldies par jūsu prezentāciju. Mēs esam viensprāts, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un juridiskā noteiktība. Uh, un tomēr pat patiesiem humanitāriem centieniem var būt negatīva ietekme uz uh, patvērumu un migrācijas sistēmu Eiropas Savienībā. Piemēram, privātas meklēšanas un glābšanas iniciatīvas ir izglābušas vidusjūrā simtiem uh, un uh, tūkstošiem migrantu, bet tas var būt arī pievilkšanas faktors migrantiem, kuri zina, ka viņus uh, vienkārši izglābs jūrā kāda humanitāra organizācija, ja viņš šeit ieradīsies. Uh, pat organizāciju vai individu um, nolūki, varbūt tie ir uh, cēli, bet viņu aktivitātes var vēl sāsināt uh, šo situāciju un veicināt to noziedznieku uh, darbības modeli, uh, kuri iedzīvojas uz uh, šīm problēmām. Un tas pat var uh, piesaistīt vēl vairāk migrantu uh, aicināt viņus doties šajā ļoti bīstamajā ceļā pāri jūrai. Un tāpēc ir ne tikai jāuzlabo skaidrība dalībvalstīm attiecībā uz to, kas uh, būtu jāatļauj darīt humanās palīdzības uh, līdzstrādniekiem, ir svarīgi arī, lai komentāro organizāciju uh, pūliņi uh, neradītu nevēlams efektus. Paldies! Okay. Uh, Mr. Koster. Kostas kungs, lūdzu. Mich würde gerne interessieren. Mani interesētu. Mich würde interessieren. Um... Mani interesētu tas, vai jūsu pētījumā jūs pievērsāties arī jautājumam, kāda ietekme ir šiem uh, atturošajiem pasākumiem vai šai direktīvai uz, attiecībā uz tiem, kuri brīvprātīgajā darbā brīvprātīgi palīdz bēgļiem un būtībā um, dara to, kas būtu jādara Eiropas Savienībai politiski. Un vai jūs esat konstatējuši tādu ietekmi uh, ka šī direktīva brīvprātīgas rīcības, ko bieži vien politiķi piemin savās eh, svinīgajās runās un atbalsta, ka tas eh, panāk tieši pretējo, proti, ka eh, brīvprātīga rīcība tiek drīzāk sodīta un ir nevēlama, un šeit ir tāds atturošs efekts. Un var norādīt šeit, ka šīs pētījums varbūt var uh, izgaismot to, ka ja ir nevēlami politiski efekti, eh, ka varbūt, ka nav vēlme vispār atbalstīt tādu brīvprātīgu eh, rīcību, vai jūs savā pētījumā atradāt norādes uz to? Tas bija mans jautājums. Thank you. Paldies, Cecīlija, lūdzu. Paldies, Klauda un paldies par šo pētījumu. Tas tiešām ir ļoti, ļoti noderīgs mums. Vēl tikai pagājušajā nedēļā lūgumrakstu komitejā bija lūgumraksts, kur mēs skatījām, un pie mums uh, ieradās prom eit pārstāvji, kas patiesībā stāstīja par to, ko viņi dara vidusjūrā. Tā bija ļoti, ļoti laba un interesanta diskusija. Es atvainojos, bet man ir jāatkārto. Uh, ka glābt cilvēku dzīvības vidusjūrā, lai to varētu darīt, uh, varbūt šai komitejai un šai, uh, tātad vai parlamentam un šai komitejai tiešām vajadzētu uzskatīt par uh, pievilkšanas faktoru. Nu, nevajadzētu tā darīt. Kāds tikko minēja, ka to, ko mēs darām vidusjūrā, ka to varētu uzskatīt par pievilcības, pievilkšanas faktoru. Tas ir uh, tik skandalos uh, apgalvojums un pilnīgi nepareizs apgalvojums, ka mums vajadzētu uh, Eh, nevajadzētu pat klausīties šādās runās. Tas man fiziski uzdara nelabumu. Par ko mēs šeit runājam? Mēs eh, runājām par eh, kaut ko tik svarīgu, kas ir visiem, visiem cilvēkiem visos kontinentos, visā pasaulē ļoti svarīgs. Proti pienākums glābt cilvēka dzīvību ir morāls pienākums, un tas tā arī būtu jāskata. Uh, Ko jūs darāt šajā pētījumā? Tas ir ļoti eh, vērtīgs dokuments, lai mēs varētu izdarīt zināmu spiedienu uz komisiju, eh, skatīt veicināšanas direktīvu un pielāgot to Eiropas Savienības juridiskajam ietvaram un arī starptautiskajām normām un Eiropas Savienības cilvēktiesību standartiem tas obligāti ir jādara, un tam būtu jābūt obligātam, nevis brīvprātīgam, kā to mēs redzam pirmajā pāntā, otrajā punktā. Proti eh, teikt, ka jebkura dalībvalsts var izlemt neuzlikt sankcijas. Tas ir vienkārši skandāls, un tādām vajadzētu būt mūsu komitejas sēdes vēstījumam, proti, ka vienmēr uh, vienmēr pat likumdošanā vajadzētu darīt to, kas mums kā cilvēcīgām būtnēm uz šīs planētas ir morāls pienākums. Un tagad Džīna Lamberta lūdzu. Jā, es arī gribētu piekarist tam, kas tikko tika teikts, bet paldies arī par šo pētījumu. Uh, Mēs konstatējām, ka aizvien vairāk šādu lietu parādās dalību valstu līmenī, kad cilvēki tiek apsūdzēti par uh, dažādu brīvprātīgu rīcību ar baznīcu vai uh, brīvprātīgu organizāciju starpniecību, labdarības organizāciju starpniecību un arī cilvēki, kas strādā pašvaldībās un uh, medicīnas dienestos, viņiem arī ir bijuši jautājumi, vai viņi var vai nevar sniegt palīdzību un tur ir zināma spriedze, mums jāraugās, kā atjaunināt un uh, pielāgot šo uh, likumdošanas tekstu. Tikai jautājums par to, vai jūs domājat, ka ņemot vērā, ka komisija izskatās nevēlas to darīt tuvākajā nākotnē, vai jūs uh, domājat, ka komisijai varbūt vismaz vajadzētu sastādīt vadlīnijas attiecībā uz to, kā dalībvalsts varētu rīkoties, lai precizētu šīs normas? Uh, jo īpaši eh, runājot par eh, to situāciju, kurus nevar nosūtīt atpakaļ. Piemēram, ja viņi ir saņēmuši eh, savam patvērumu pieteikumam negatīvu atbildi, un virknē dalību valstu šo, šie cilvēki vienkārši dzīvo tādā milzīgā neskaidrībā, kā varētu noskaidrot viņu situāciju, uh, Uh, kā, un varbūt komisija varētu par to sniegt vadlīnijas. Paldies, un tagad Bārbara Spinēlī, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu pateikties jums par uh, jūsu pētījumu. Un uh, gribētu lūgt pētījuma autori man paskaidrot, kas notiek vairākās dalību valstīs. Jo situācija ir tāda, ka liela daļa uh, um, dalībvalstu nespēja ne pārvietot cilvēkus, ne uh, nosūtīt atpakaļ, un tad uh, ir tāds kā uzbrukums pilsoniskai sabiedrībai. Neliels piemērs attiecībā uz Romu. Viens no galvenajiem uzņemšanas centriem, kur ir brīvprātīgas, kas strādā ar migrantiem, uh, Tas regulāri tiek tā kā evakuēts, iztīrīts un tiek runāts par publiskās vides nelegālu izmantošanu, bet tur ir runa par brīvprātīgo darbu. Tur nav nekādi publiski līdzekļi, kas tur tiktu izmantoti. Un tāpēc mans jautājums, vai šīs valstis uh, domā, ka tādējādi tās uh, veids atturošas pasākums, vēršoties pret šīm NVO. Es mīnu Romu, jo tur vienkārši tad tiek uh, radīt, uh, radīts vakums, kuru izmanto noziedzīgi darboņi, jo valsts nav gatava aizstāvēt šos brīvprātīgos darbiniekus. Hans Fernando lūdzu. Jā, paldies, Ausov kundze, par šo pētījumu, ko jūs mums prezentējāt, ko pietē, pieprasīja Liba komiteja, bet es centīšos pāriet uz spāņu valodu, jo es centīšos runāt par Spānijas lietu arī atsaucoties uz Cecīlijas Vīkstrēmas teikto. Es gribu uzdot par to jautājumu. Pagājuši nedēļa lūgumrakstu komitejā mums bija trīs uh, brīvtātīgo palīgu lieta, uh, kuri tika aizturēti, jo viņi Lesbosas salas piekrastas ūdeņos uh, uh, izglāba cilvēkus, un viņiem tika izvirzītas apsūdzības, pārmetot, ka viņi ir atbildīgi par cilvēku tirzniecību. Un tagad viņi riskē ar desmit gadu cietumsodu tikai tāpēc, ka sniedza humāno palīdzību. Tas ir uh, pilnīgi um, skandalozi, ka kaut kas tāds var notikt, un uh, pirmā pānta otrais punkts, taču uh, Uh, saka, ka dalībvalstis var atteikties uh, noteikt kriminālu tiesisku vajāšanu tiem, kuri citiem um, cilvēkiem, tātad nelegāliem imigrantiem, cenšas uh, palīdzēt vai palīdz kādam sniegt humāno palīdzību. Tā, tā tad ir iespēja, bet tas ir formulējums, kas noved pie tā, ka šeit nav īsti skaidrs, kā lai to īsteno. Un tā ir iejaukšanās dalību valstu krimināltiesībās, un tas ir tikai viens gadījums, ir vēl citi gadījumi. Es vienkārši uh, gribēju minēt šo tik ļoti uh, kliedzošo gadījumu Eiropas parlamentā, un es esmu referents par vīzu kodeksu. Uh, es un tātad arī citi uzskatām, ka bēgļi, kuri likumīgi ieceļo Eiropas Savienībā, ir tiesīgi saņemt eh, humāno palīdzību, tātad pieprasīt humāno palīdzību no Eiropas Savienības. Bet tagadējais regulējums uh, praktiski to kavē. Es tiešām ceru, ka legāls ieceļošanas veids tiks nodrošināts šiem cilvēkiem, un kamēr tas tā nav, visi uh, ir uh, spiesti arī meklēt nelegālus ceļus, kā ieceļot Eiropas Savienībā, riskējot ar savu dzīvību. Paldies. E, varbūt jūs varētu atbildēt uz jautājumiem, kas uh, jums tika uzdot. Jums izskatās ir tiešām plaša zināšanas par šiem jautājumiem. Jā, es domāju, kolēģi apzinās, ka jūs nevarat atbildēt uz šiem politiskajiem punktiem, bet viņi tik un tā gribēja izteikties. 5-6 minūtes jums lūdzu. Um, I... Paldies par šiem jautājumiem. Es gribētu lūgt jūs aplūkot 50, 45. 55. lapspus ziņojumā. Ja sapratu pareizi jūs jautājums par šiem apturošajiem uh, iemesliem eh, runāt par brīvprātīgajiem un šiem politiskiem aspektiem, un arī runājot par eh, nu, tā saucamiem augstu profilu gadījumiem, kas eh, piesaista vienmēr lielu masinformācijas līdzekļu interesi, un runāt par visu Eiropas Savienību, ne tikai konkrētām dalību valstīm, kur šādi gadījumi notiek. Jā, mēs konstatējām šādu lietu, tas ir piefiksēts mūsu pētījumā, un Uh, diskusijās par uh, šo nelegālo ievešanu. Eiropas Savienībā cīņa pret šo nelegālo uh, darbību ir tik ļoti augsta līmeņa politiskā prioritāte, ka tie, kas strādā uz vietas un dzird, saņem šādu informāciju, viņiem ir jāsaprot, ko tas nozīmē. Uh, ikdienas kontekstā aizsargājot migrantus, tā lai šis nošķīrums, saprašana par to, kas ir uh, uh, nelegāla ieviešana, kas nē, tas ir jānoskaidro. To mēs dzirdam, to mēs dzirdam no pilsoniskās sabiedrības. Jo no vienas puses pilsoniskās sabiedrības brīvprātīgie dzird, ka uh, Grieķijas brīvprātīgi ir izvirzīti Nobel miera prēmijai, un no otras puses mēs dzirdam, ka Mm, ir uh, cilvēki, kas riskē ar pieciem gadiem cietumā. Tā tad ir nepieciešama skaidrība par to, kas uh, tiek prasīts, ko sagaida no pilsoniskās sabiedrības brīvprātīgajiem. Par Džīnas Lamberts jautājumu. Mūsu ieteikums sniedz tālāk kā vadlīnijas, kā jau es teicu, uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicina, prasa vairāk skaidrības. Tāpat laikā bez uh, datiem, statistikas be, uh, par uh, apsūdzībām un uh, notiesāšanām, tātad cik uh, šādu lietu ir. Mums ir ļoti tāda fragmentēta aina par to, kāda ir uh, šīs direktīvas ietekme novērošana un uh, šīs direktīvas izpildes novērtēšana ir eh, ļoti tāda saskaldīta un nemaz nav vienota Eiropas Savienības līmenī. Un tas īpaši attiec tieši uz uh, um, robežvalstīm, tādām kā Itālija. Mēs nesaņēmām īpaši daudz atbildi tieši no šīm robežvalstīm, lai uzzinātu, kāda ir to pieredze, jo tās eh, strādā, ir ļoti aizņemts nodrošinot šos pamatpakalpojumus. Tā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, iegūstot pierādījumus, lai mēs varētu izteikt tādas eh, nu, skaidras, stingras rekomendācijas. Nu, tāpēc arī mēs runājām par šo iztrūkstošo informāciju. Un visbeidzot. Spinelī kundze runājot par vakumu. Jā, tas pilnīgi noteikti izriet no ziņojuma, un tāpēc es eh, gribēju īpaši attīsti, eh, uzmanību pievērst eh, hartai, kas parāda 42 no 76 atbildēm norādīja, ka ārkārtas gadījumos tika dots patvērums, tātad tur, kur organizācijas vai indivīdi nu, viņiem tikā tiek radīti negatīvi stimuli, tātad viņus iebaida vai kaut kādā veidā pārtrauc vai aptur no tā, lai nodrošinātu šos pakalpojumus. Pamat tiesības. Tātad šo nelikumīgo migrantu pamatiesības netiek nodrošināts, un ja mēs atgriežamies pie migrantu pamatiesībām, nu, tās katrā ziņā ir ļoti svarīgi paturēt prātā. Un tad mēs nonākam pie finansēšanas jautājuma, kas tik minēts ziņojumā arī, un arī uz uh, finansējumu attiecas viena no mūsu četrām rekomendācijām, jo pilsoniskās um, organizācijas sabiedrība dara šo vitāli svarīgo darbu, lai nodrošinātu, ka uh, cilvēku pamatiesības uz pārtiku, mājokli, uh, juridisko uh, palīdzību, lai tas viss būtu nodrošināts Un ir gadījumi, kad ir bijušas organizācijas, kas tiek kriminalizētas par to, ka tās ir kā nepareizi izmantojušas valsts līdzekļus, jo tās ir arī pieņēmušas nelikumīgos migrantus tādos bezcerības izmisuma momentos programmās, kur finansējums ir paredzēts tieši un tikai likumīgiem migrantiem. Un, diemžēl nevarēšu atbildēt uz jautājumu par humanajām vīzām. Paldies! Jā, es uzklausīju jūs atbildes, un tiešām man būtu gribējies, lai mums būtu vairāk laika, detalizētāk visu pārunāt. Varbūt ir vēl kādi jautājumi, uz kuriem jūs vēlaties atbildēt. Mums vēl ir pāris uh, minūtes. Nu, man šķiet, ka atbildēju uz eh, vairākumu, es teikto jautājumu, komentāru. Eh, paldies, es gribētu jums sirsnīgi pateikties par uh, ziņojumu. Okay, um, just a minute for the commission. Nu, burtiski minūte komisijai, tad pavisam īsi. Uh, komisijai nav jārunā, bet, nu, ja komisija tiek aicināta izteikties, tad, uh, nu, varam, nu, vai komisija tiešām nevēlas, nu, komisija ir nedaudz tāda negribīga izteikties. Uh, katrā ziņā paldies par doto vārdu, gribētu tikai vēlreiz uzsvērt, ka komisija atbilstoši šim rīcības plānam par nelegālo migrantu ieviešanu. Mēs 15. gadā veicām novērtējumu par to, vai šis juridiskais ietvers, kas mums ir, vai viņš ir atbilstoši nolūkam. Mēs analizējam visu ienākošo informāciju, arī pētījumu, kas mums nu pat tika prezentēts, un tāpat arī citus daudzus ziņojumus esam izskatījuši, un mēs gatavojamies publicēt savus secinājumus turpmākajās nedēļās, tātad pavisam drīz. Esam uzsākuši arī pilotu projektu par, ar Eirostātu kopā, lai risinātu tīri no statistikas viedokļa arī tātad šos gadījumus, kad ir notikušas apsūdzības izvirzīšanas, tiesāšana un notiesāšana. Gribu uzsvērt, ka šis rīcības plāns uzsver vēlreiz, ka uh, Nevienam cilvēkam, kurš eh, sniedz palīdzību migrantiem, nevajadzētu tam nonākt tādā kriminālā mm, apsūdzības eh, pozīcijā. Un eh, šis palīdzības jēdziens jau iekļaujās šajā ietvarā, kas uzliek arī par pienākumu Eiropas Savienības dalību valstīm un Savienībai kopumā to darīt. Es detaļās vairāk neiedziļināšos, jo es saprotu, ka esam jau pārtērējuši šiem diskusijām atvēlēto laiku, bet esmu pārliecināta, ka mums noteikti būs vēl citas iespējas runāt par šiem jautājumiem. Liels paldies, ja mm, es eh, tā kādu pārtraucu, vienkārši ir otrdienas pēcpusdienu, visi intensīvi strādājam. Labi, tad mēs pārējām pie 19. jautājumu mūsu darba kārtībā. Eh, tie ir eh, noteikumi trešo valstu valsts pietarīgo ieceļošanai un uzturēšanās iespējām augstprasmes nodarbinātības nolūkos. Tātad jautājums par šo zilo karti. Esmu referents šajā jautājumā, cienījamie kolēģi. 6. Eh, jūnijā komisija pieņēma savu priekšlikumu eh, direktīvai par eh, zilo karti, un kā referents šajā jautājumā gribētu pastāstīt jums par šo ziņojumu, ziņojumu projektu. Es jau ievēroju, ka šīs dienas eh, gaitā vairāki kolēģi atcaucās uz ziļo, zilo kartu un uh, legālo migrāciju, migrācijas uh, ceļiem. Iepriekšējās debatēs Anna Gomeša, tāpat arī Sofija Inutvelt un citi tam pieskārās un uh, būtu ļoti labi ieskicēt kontekstu mm, šim pārskatīšanas darbam un arī direktīvai par sezonu strādājošiem. Vēlāk mēs runāsim arī par ICT. Es esmu ievērojis, ka Cilvēki runā par eh, eh, šiem eh, legālās migrācijas dosjē, nu tie ir vienīgie dosjē šai jomā. Legālā migrācija varbūt ir vairāk kā tāds mūsu vēlme, cerība, uzskaitījums, bet mazāk reālā situācija. Mums, tas ir mūsu kompetences jautājums, bet realitāte ir tāda, ka līdzīgi kā jau citos gadījumos, piemēram, pārmetināšanā dalība valstis dara tik eh, maz šajās jomās, ka eh, šie legālie ceļi un pārējie pasākumi ir tik, eh, jāsaka, mazapjomīgi. Ja mēs visu to aplīkojam kontekstā, nu tad situācija nebūtu nav tik laba. Tad, tad kāpēc runāju par šo kontekstu? Jo es negribētu, lai rodas tāda sajūta, ka mēs runājam par zilās kārtas vai citu elementu pārskatīšanu, mēs runājam par paka, pa, pasākumiem, kas izpild šīs legālās migrācijas eh, kritērijus. Mēs runājam par eh, šo situāciju kontekstu, par eh, legālajiem migrācijas ceļiem, kas ir nepieciešami. Nē, esmu pārliecināts, ka esam visu izdarījuši un sasnieguši. Tā tad, nu, kas mums ir, tas mums ir, priekšlikums ir tāds, kā tas ir, un tas ir zilās kartas pārskatītais variants, tas ir ierosinājums, priekšlikums, kāds mums ir no komisijas. Nedomāju, ka tas ir perfekts plāns eh, migrācijas jomā, bet eh, esmu pārliecināts tomēr, ka pārstrādātajā versijā ir zinām uzlabojumi. Gribu pateikties ēnu referentiem, kas šeit ir klāt. Paldies par palīdzību, ka esam tikuši tik tālu attiecībā uz zilās kartas direktīvas pārskatīšanu. Eh, galvenie tad momenti šajā pārskatītajā darba dokumentā, ko mēs šodien prezentējam. Un runājot par iesniegtiem grozījumiem, mērķis ir Eh, manuprāt, eh, tāds eh, diezgan pozitīvs attiecībā uz migrācijas pārvaldīšanu. Un šī pārskata mēģis arī ir uzlabot, palielināt šīs zilās kartes pievilcību, lai tā arvien vairāk tiktu izmantot Eiropas Savienībā. Tā jāsaka, netiek pietiekami izmantot. Ēnu referenti arī par to izteicās, es pats arī. Lielākā daļa ēnu referentu vismaz. Un attiecībā uz augstu kvalificētiem trešo valstu nodarbinātājiem un viņu potenciālo nodarbinātību Eiropas Savienībā un administrācijām, kurām ir eh, jānodrošina šīs direktīvas izpildi. Tā tad visā šajā kontekstā es ierosinu un aicinu padarīt vienkāršākas procedūras un skaidrākas. Tas ir kritērijs eh, uzņemšanai, atteikšanai, atsaukšanai, laika ierobežojumiem eh, un citiem, tātad, lai paradī, padarītu šo iespēju vieglāk izmantojam trešo valstu valsts piedarīgajiem, tāpat nodarbinātiem un trešo valstu iestādēm, kas ir iesaistīts, ir iesniegt papildus grozījumu attiecībā uz tvērumu, sociālo partneru lomu um, atalgojums liekšņiem, par ko mēs diezgan daudz debatējām, un galvenās uh, jomas, kas attiecīgi tiks grozīt šajā dokumentā ļoti ātri, pavisam tās piesaukšu, īpaši tērumu jautājums. Uh, Mēs gribējām paplašināt tvērumu pārskatītajā dokumentā, lai iekļautu tos, kas pieprasījuši starptautisko aizsardzību, kas, kam jau ir bijuši piekļuve uh, Eiropas Savienības darba tirguma patvērumu noteikumu kontekstā. Manuprāt, tā būtu pozitīva zīme, ja mēs uh, piedāvātu šīm personām, kam ir starptautiskā aizsardzība, ja mēs ņemtot iespēju piedalīties arī zilās kartas uh, schēmā. Šī kategorija ir augstskaucā trešo valstu valsts pietrīgie, kuriem būtu tiesības pieteikties uz zilo karti, ja viņi atrastos Eiropas, ārpus Eiropas Savienības, tad viņiem vajadzētu būt arī iespēja pieteikties uz zilo karti arī esot Eiropas Savienībā, paplašinot tāds drošus ceļus uz Eiropu un drošas iespējas. Mm, tas ir tas, ko Eiropas parlaments visu laiku uzsver un uz ko aicina. Tjēngas kundzes ziņojumā arī tas tika minēts, runāja par pieeja migrācijai. To apstiprināja lielākais vairākums šeit parlamentā pagājušā gadā, bet reālais darbs, protams, ir pavisam cita lieta. Vai mēs tiešām gribam runāt par legālajiem ceļiem? Nu, katrā ziņā tā ir iespēja. Otrām kārtām šis algu atalgojuma līmenis padarīt to par tādu izvēles elementu dalību valstīm ir dalībvalsts, kurās nav fiksēts atalgojums augst, ļoti augstu iemaņu sektorā. Un te nu ir iespēja arī diversificēt darba tirgus. Prioritāti jāliek uz to, lai visas dalība valsts nodrošinātu kā nosacījumi, kas pastāv to tiesību sistēmā, koplīgumos un uh, dalība valstu praksēs un attiecīgajos arot sektoros, lai tas viss tiktu izpildīts attiecībā arī uz augstu līmeņu um, izglītotiem strādājošiem. Es domāju, ka te tāds liels konsensus bija ēnu referentu vidū par to. Sociālo partneru lomas eh, stiprināšana, manuprāt, tas, kā šis eh, priekšlikums un pārskatītā versija var darboties, tas ir nodrošināt tādu labāku konsensusu sociālo partneru vidū, nodrošinot, ka uh, Uh, šī priekšlikuma tādu reālu izmantošanu un uzticība tam ir lielāka. Un šī iemesla pēc uh, sociālie partneri tādā ļoti labā uh, situācijā, lai piemērot arī zilās kārtas galvenos aspektus, paturot to visu prātā. Gavot, dodot arī ārotbiedrībām savu lomu, lai noteiktu tātad kādas ir šīs nepieciešamās profesionālās pieredzes, tas varētu Tad, lai, nu, tas viss jādara, lai nemazinātu arī jau esošos standartus dalību valstu darba tirgos nepieciešams konsultēties ar sociālajiem partneriem pirms eh, nosprauž atalgojuma eh, slieksni līmeni. Tā tad ir jāuzliek šāds pienākums konsultēties arī ar arotbiedrībām par eh, darba devējiem. Mēs atbīst, atbalstam arī komisijas priekšlikumu šo fast track, tātad ātro procedūru. Un uh, aicinam arī dalībvalsts uh, īstenot to nacionālā likumdošanā, tādējādi palielinot, uzlabojot zilās kartas uh, pievilcīgumu. Un pavisam ātri vēl par šo savstarpīgo mobilitāti tās uzlabošanu. Tas arī ir svarīgs elements zilajā kartē. Tātad vienkāršot procedūru iekšējai mobilitātei, iedvesmojoties no citiem uh, Eiropas Savienības migrācijas un darba priekšlikumiem. Uh, runāt arī par paziņošanas procesu un uh, par to, lai zilās kartas turētājs varētu cirkulēt, tātad um, izmantot mobilitāti Eiropas Savienībā. Vienkāršošana attiecībā uz atteikšanas, uh, pieteikuma izņemšanas prasībām un tā tālāk, kas sniedz grozījums, lai vienkāršot un racionalizētu kritērijas uh, zilās kartas saņemšanai un arī tātad um, iemeslas atteikšanai un atsaukšanai. Uh, lai kopā saliktu tos dažādos elementus, kas eh, atrodami tekstā, tātad kāda ir šī iespējama atteikšanas vai zilās kārtas atsaukšanas iemesli, un kā tas viss saistās arī ar um, sociālo drošību un nodarbinātību. Dalību valstīm ir jānodrošina proporcionāla attieksme, um, lemjot par zilās kārtas atteikšanu vai atsaukšanu par eh, šo delegāto, delegāto jautājumu valsts līmeņu un Eiropas Savienības līmeņa schēmas atteikšanās no nacionāla līmeņa schēmām augstu profesionāliem darbiniekiem, tas dos eh, dalību valstīm lielākus eh, stimulus investēt Eiropas Savienības zilās kartas sistēmā. Tātad, balstoties uz šiem priekšlikumiem un grozījumiem, tad arī es eh, labprāt došu vārdu citiem deputātiem, vispirms droši vien ēnu referentiem. Un Marija Gabriela pirmā, ja nemaldos. Paldies, priekšsādātāji! Pirmām kārtām gribētu sveikt jūs, pateikties par jūsu ziņojumu un jūsu grozījumiem. Paldies arī par ļoti auglīgo sadarbību jau no paša sākuma, kad sākām strādāt pie ziņojuma. Mēs visi ļoti labi zinām, ka mēs gribētu, lai Eiropas Savienība būtu pievilcīgāks mērķis. Uh, un gribam izmantot eh, šai sakrībā zilo karti, kas mums eh, līdz šim nav tik labi izdevies. Tāpēc gribētu eh, pieminēt vienu lietu no sākuma. Tā tad vissvarīgākā ir sociālo partneru loma. Nepārtraukt kontakti ar sociālajiem partneriem nacionālā līmenī. Tas ir īpaši svarīgi. Tas palīdzēs ne tikai pašām dalībvalstīm, bet arī tiem, kas piesakās uz uh, zilo karti. Mēs tāpat atbalstam plašāku tvērumu, tātad tvērumu paplašināšana. Nepieciešams vienkāršot piekļuvi nacionāliem darba tirgiem, tā lai mēs varētu palīdzēt visiem tiem, kas uh, vēlas izmantot uh, zilo karti ne tikai augstākai izglītībai ir jābūt kritērijiem, jeb kāda veida apmācībai vai kvalifikācijām um, jābūt ņemtām vērā. Un tas būs noderīgi ne tikai trešo valstu valsts piedarīgajiem, bet arī pašām trešajām valstīm. Šādā veidā mēs varēsim ierobežot uh, tās augto smadzeņu noplūdi. Darba tirgu vajadzības arī, protams, būtu jāņem vērā. Tāpēc arī uzskatu, ka mums vajadzētu garantēt iespēju katrai dalībvalstī noteikt, eh, sastādīt savu profesiju sarakstu, jo vajadzības ļoti lielā mērā atšķiras. Tāpat vajadzētu ņemt vērā eh, vietējo darba tirgu specifiskās iezīmes, jāveic konsultācijas un eh, analīzes process, tādējādi garantējot, lai uh, ārvalstu kvalificētais darba spēks nenodarītu kādu kaitējumu vietējiem darba tirgumu. Tāpat jāparēdz eh, elastīgs instruments, nosakot eh, algas eh, šiem augstu kvalificētajiem darbiniekiem un vajadzētu dot tādu ļoti pozitīvu signālu šai sakarībā, aizsargāt arī Eiropas Savienības intereses Kā jau iepriekš teicu, es atbalstu direktīvas tvērumu paplašināšanu un uzskatu, ka daudz vairāk cilvēkiem vajadzētu dot iespēju pieteikties uz eh, zilo kārtu. Un visbeidzot, gribētu griezties pie dalībvalstīm un aicināt eh, pieņemt eh, šo jauno regulējumu, šīs jaunās normas. Mēs zinām, ka valstīm eh, būs nepieciešams eh, vairāk laika, bet, protams, nepastāvēs tāpat laikā, es domāju, konkurences starp dalību valstīm pār augsti kvalificētu mm, trešo valstu mm, valsts piedrīgo piesaistīšana. Praksi ir demonstrējusi, ka dažas dalību valsts, un sevišķi tās, kas atrodas eh, perifērējos reģionos, tās parasti ir uh, Tātad eh, pirmie gala mērķi, kur nonāk šie zilo karšu pieprasītā ēna, pavisam ātri šie cilvēki pārvietojas vēl doties kaut kur citur uz Vāciju un eh, citām valstīm, kur viņi var, eh, varētu cerēt uz augstākām algām. Tāpēc valstis, kas investē šajos cilvēkos, nu, vajadzētu nodrošināt, lai šo valstu intereses arī tiktu atbilstoši aizsargāts, tā lai mēs visi varētu gūt labumu no šīs zilās kartas sistēmas. Protams, solidaritāte ir kaut kas, ko mums visiem vajadzētu aizsargāt, un to vajadzētu attiecināt arī uz zilās kartas sistēmu. Te arī likšu punktu, bet eh, noslēgumā tomēr gribētu aicināt visus atbalstīt vienkāršo to procedūru tā, lai zilā karte eh, kļūtu pievilcīgāka. Mēs visi apzināmies, ka būs nepieciešams eh, vēl padziļināts darbs pie tā visa. Gribu uh, pateikties kolēģiem, jo iepriekš esmu pārliecināta, ka visi nodrošinās tādu vienprātīgu risinājumu šajā tik svarīgajā jautājumā. Natālija Grīsbēga, nākamais Jāna Frens. Paldies! Es gribētu sākumā pateikties Klaudam, mūsu referentam, par ļoti labo ziņojumu projektu. Gribu pateikties arī par ļoti labo sadarbību ar ēnu referentiem. Un gribu pateikties arī par saturu, kuram ir tieši tāds pats mēģis, kā arī mana parlamentārā grupa atbalsta, uz ko tā pastāv, un es arī aicinu šo instrumentu padarīt uh, atraktīvāk ne tikai tiem, kas uh, to saņems, izmantos, bet uh, tiem arī, kas varētu nodarbināt šādas personas Eiropas Savienības teritorijā. Šai ziņā gribu uzsvērt, ka es pilnībā atbalstu tos elementus, ko tu, Klod, jau pieminēji, un arī uh, tos eh, griezī, grozījums, kas ir eh, paredzēta direktīvas tādai um, mīkstināšanai, lai nodrošinātu labāku mobilitāti, vienkāršāku mobilitāti starp dalību valstīm, tāpat arī atvieglot administrīvo procedūru un um, ierosinot arī pātrināt procedūru visiem darba devējiem, kurus uzskata jau par tādiem, nu, kas ir jau iepazinušies, kas pazīst šo zilo karti, tātad, lai viņi ātrāk var jau nonākt pie gala rezultātu un tāpat atbalstam arī grozījums, eh, kas ir varbūt nedaudz tā tehniski, bet tāpēc laikā ļoti svarīgi lai šis instruments būtu tāds konkrētā, konkrētāks un, un, un lai būtu skaidrāks un lai varētu arī racionalizēt šo procedūru, ka tiek atteikts vai atsaukt zilā karta. Es piekrītu arī tam, ko tu teici jau sākumā runājot par um, šo projektu, ka nepieciešams uh, progresīvi izskaust uh, šos um, dalībvalstu nacionālos režīmus, uh, piešķirot uh, augstkvalificētam darbspēkam uh, zilās kartes un ka nevajadzētu pieļaut šādas konkurējošas normas Eiropas Savienībā tādam instrumentam kā zilē kartei. Tāpat laikā es tomēr dotu priekšroku, lai mēs saņēmtu tādu skaidrāku apstiprinājumu šim, šim svītrojumam, ko mēs gribam panākt, lai tas būtu tā saistošāk dalību valstīm, jo, ja mēs pārskatām zilo kārti. Nu, tas ir tāpēc, ka varbūt lietas nav darbojušās, kāds bija paredzējis, tātad viss nefunkcionē kā vajadzētu un ir eh, šis tas uzlabojams. Jāatzīst, ka eh, šo konkurējošo normu pastāvēšana uh, tikai, nu, kaitē šai zilās kartas tālākais perspektīvai, un tas ir viens no principāliem, jāsaka, šī zilās kartas neizdošanās. Ar, uh, Eh, iemesliem šī konkurence, un eh, mums ir nepieciešami pēc iespējas vairāk harmonizētāki instrumenti starp dalību valstīm, kuras eh, šķiet tā kā ir vienprātas par šo instrumentu radīšanu. Un mums katrā ziņā nevajadzētu radīt tādus konkurējošus instrumentus un pasākumus. Man ir žēl arī, ka ziņojums neiet tālāk, paplašinot uh, Eh, direktīvas tvērumu. Tu tā kā nedaudz mēģini, eh, tā teikt, pacelt balsi un runāji par to savā prezentācijā. Mēs eh, ierosinam. Mēs jau redzējām iepriekšējās debatēs arī uzklausīšanā Lība komitejā, kas mums notika, ka Eiropai un dalību valstīm ir nepieciešams kvalificēts darbspēks. Jā, tā tas ir. Bet ļoti bieži tas tiek izteikts uzklausīšanās, bet uh, netik ļoti uzsverot šo kvalifikācijas līmeni. Es domāju, ka te vajadzētu paplašināt tieši direktīvas tvērumu un paredzēt, un te es piekrītu tam, ko teica mūsu kolēģi, tādu apvērtības klauzulu, ko mēs izmantojam ne tikai šiem augstu kvalificētiem strādājošiem, ja atver šāda nepieciešamība. Uh, jo pasauli attīstās un virzās uz priekšu ļoti lielos ātrumos, tātad mums ir jāspēj arī pielāgoties eh, konkrētiem instrumentiem. Un vēl es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu tāda efektīva politika legālās migrācijas jomā. Mums ir jāizskaidro šīs normas saviem līdzpilsoņiem un diviem eslu pēc. Pirmkārt, lai eh, tādā veidā nu, lāpīt, kompensēt šo augstu kvalificētā darba spēku trūkumu Eiropas Savienībā un uh, arī lai piesaistītu talantus, eh, kas Eiropas Savienībā nepieciešami. Eh, mūsu kontinents noveco. Eh, nu, vīrieši varbūt ātrāk un vairāk nekā sievietes, jo mums ir pieejams visādas skaistumkopšanas procedūras, bet, nu, katrā ziņā mums jāpadara Eiropas Savienība par tādu atraktīvu teritoriju, jo mēs eh, daudz reizēm runājam, bet daram maz, un tāpēc vajadzētu mainīt šo mūsu kontinenta seju, eh, un vajadzētu tādu drosmīgu reformu, ne tikai kosmētisku raksturu reformu, jo pretējā gadījumā mums atkal eh, pēc 3-4 gadiem būs tam visam jāķers no sākuma klāt. Paldies! Thank you, Natalie. Um, and for the Greens, the Green... Uh... uh Valēro lūdzu zaļo frakcijas vārdā. Paldies! Uh, un paldies arī par ziņu. Och jag tycker också att det är bra att vi har... Jā, mēs šo uh, ziņojumu sastādījām kopā. Un, manuprāt, tā ir laba iespēja šo direktīvu skatīt. Uh, jo tagadējā versija ir labāka nekā uh, iepriekšējā versija. Mums pirms dažiem mēnešiem bija uzklausīšana parlamentā, un tur uh, Zviedrijas pārstāvs mums teica, ka ir astoņas zilās kartas direktīvas ar uh, tūkstošiem uh, darba atļauju augsti kvalificētiem cilvēkiem Zviedrijā. Un arī cilvēkiem, kas nav tik augsti kvalificēti. Un Man ir žēl, ka uh, komisija negāja tālāk nekā tas, kas ir piedāvāts šeit. Jo es domāju, ka vajadzētu runāt ne tikai par augstu kvalificētiem cilvēkiem, bet uh, arī par uh, citiem uh, Uh, strādājošajiem, jo es uzskatu, ka uh, ārvalstu darba rokas uh, būtu šeit jāiekļauj, vienalga vai runa par augsti vai par zemāk kvalificētiem cilvēkiem. Jā, es nezinu, vai to visi atbalstīs, bet es tomēr gribēju uz to norādīt, jo man ir žēl, ka mēs negājām tālāk vēl. Mūsu komiteja varēja eh, vismaz pateikt, ka mēs uh, gribējām iet tālāk. Tas man tiešām um, patiktu. Es gribētu arī norādīt, ka ārpus uh, dalību valstu sistēmām mēs varam paredzēt arī um, darba ņēmēju uh, apriti Eiropas Savienības ietveros. Uh, Klots arī runāja par eh, iespēju šajā sistēmā iekļaut eh, patvērumu meklētājus. Tas man arī šķistu ļoti pieņemami. Jo, ja mēs um, um, ņemam kādu um, patvērumu meklētāju, kurš iekļauj šajā sistēmā eh, un viņš atrastu darbu, tad vajadzētu paredzēt iespēju cilvēkam palikt šajā sistēmā, pat ja viņa uh, patvērumā pieprasījums tiek noraidīts, un viņam būtu jāspēj pāriet no patvēruma meklētāja statusa uz uh, legāla ieceļotāja statusu. Es zinu, ka ir eh, padomē varbūt problēmas to pieņemt, bet es gribēju to norādīt. Tad runājot par algām, jā, es domāju, ka ir vērts tiešām pievērsties uh, dažādām sistēmām dalībvalstīs, uh, jo nevar jau būt viens modelis, kas uh, darbojas visur. Katrā valstī ir savas sistēmas, kas darbojas. Ir trīs, četri pāns, kas varbūt nedaudz rada problēmas, un uh, tur uh, tiek pacelta zilā karte uh, virs dalībvalsts sistēmām. Tā netiek pārāk izmantota. Uh, Eh, jo tā ir ļoti sarežģīta sistēma, un varbūt dalībvalsts sistēmas ir mazāk sarežģītas. Bet katrā gadījumā Zviedrijā mēs satraucamies, jo ja mēs izveidosim eh, zilās kartes eh, procedūru, kas būs tā kā pa virsu dalībvalstu, sistēmām, tad kā tas attieksies uz sezonas strādniekiem, tur ir zinām noteikumi. Uh, Šeit var eh, panā, eh, izveidoties risks, eh, izveidoties dažādām sistēmām, kurām būs grūti līdzās pastāvēt, un, manuprāt, ir svarīgi par to visu ļoti rūpīgi padomāt. Es domāju, ka padome arī negribētu saglabāt šo pantu. Es domāju, ka tas ir labs pirmais solis, lai panāktu labāku sistēmu uh, augstu kvalificētam darba spēkam. Es būtu gājusi tālāk, kā jau teicu, bet sistēma ir laba un es ceru, ka mēs turpināsim par to diskutēt. Paldies! Okay, thank you. And... Paldies! Goja grupas vārdā Barbara Stanelī. Paldies, um, Klaudā, paldies jums par veikumu ļoti labs un detalizēts um, projekts um, tā visvadībā ir tapis. Un, um, no savas puses uh, vērtēju šo procesu visam atveru pozitīvi. Jautājums ir delikāts. Tagad um, šis priekšlikums uh, dos piekļuvas zāles kartas procedūrai lielākam migrantu klāstam un uh, turklāt arī procedūrai vienkāršota. Jo īpaši esmu gan arī par to, ka arī patvērumu meklētāji ir iekļaut šajā priekšlikumā un ka dalību valstīm ir uh, pienākums veidot uh, tādas uh, pātrinātas procedūras atzītiem darba devējiem, kā arī ir atzīta speciālāka sociālā dialoga loma. Iesniedz vairākus grozījumus, to mēģis ir arī uzlabot iespējas piekļūt zilās kārtas procedūrai, padarīt šo instrumentu par tādu patiešām atraktīvu instrumentu. Un, kāds ir bijis, piemēram, Vācijā. Un, ja sevišķi jāspiež ir uz procesu vienkāršošanu, pātrināšanu. Un tas, ka piekļuvē šai procedūrai ir um, uzlabota, es domāju, ka ļoti liels, liels kārtas plus, salīdzinājumā ar dalību valstu sistēmām, lai gan, protams, es izprotu arī kolēģi, respektīvi arī kolēģis sacīto, manuprāt, jā, vai dalību valstu īpatnības. Uh, Bet ko vēl es vēlējos izcelt no savas puses pavisam īsi? Jau pieminēju to, ka patērumu meklētāji, ka tiem būtu jāfigurē vai ne Eiropas saimnības vai dalībvalstu tiesību aktos, kā kandidātiem mūsu zilo karti, ka viņiem nevajadzētu paredzēt nekādus eh, ierobežojumus laikā šeit. Tad arī būtu gandarīti, ja būtu iespēja tiešsaistē piekļūt zilās kartas procedūrai kas toties pēc cilvēkiem uh, ārpus Eiropas Savienības sākt izmantot uh, šo procedūru. Un man patīk arī doma par to, ka šī zilā kartē jādara pieejama ne tikai tiem, kuriem ir varbūt obligāti augstākā izglītība, īpaši augsts iemaņas, bet arī plašākam pretendentu klāstam. Tāpat arī jābūt garantijām zilās kartes turētājiem, ja viņi zaudē darbu vai viņu darba debējas. Uh, ir pārkāpts viņa tiesības, piemēram, izskanēja atsauce uz eh, sezonas eh, darbiniekiem un studentu un pētnieku direktīvu, kas nāk no trešajām valstīm par viņa tiesību aizsardzību. Šeit vajadzēja ko līdzīgu. Tad eh, zilās kārtas turētājiem jādod iespēja arī mainīt darba devēju un pārvietoties uz citu valsti. Es domāju, ka tas ir nepieciešams, lai kandidāti vai zilās kārtas turētāji nebūtu pārlieku atkarīgi no viena darba devēja. Man ir zināmas bāžas par uh, dažām normām, kas saistās uz kādas kartes atsaukšanu vai, vai uh, anulēšanu. Es nedomāju, gan, ka būtu jābūt uh, šādām lūk, uh, sankcijām attiecībā uz noteiktiem uh, pārkāpumiem un ka te pasakot soda nauda. Nu, tas nav šķiet tā, tāds slidens risinājums. Es ceru, ka padomu pieņems mūsu iesniegtos grozījumus, cīņa būs smaga, bet plecu pie plecu cienoties, kas arī virs, gūstam virsroku. Paldies! Citu kolēģi šeit nav, kas tādus izteikties. Paldies tādiem referentiem! Es nu, tavā ievadā varbūt bija tās nedaudz piezemēts. jūs šo ambīciju latiņu pacelt nedaudz augstāk. Es biju mēs tādā, ka jautājums ir ļoti tāds delikāts un arī ēnu referenti tam ķerās klātā pamatīgāk. Jūs runājat par detaļām, par niansēm, vēlēties šo priekšlikumu stiprināt eh, plašā politiskā spektrā, un tas ir ļoti labi, jo legālā migrācija, kas tāds uh, eh, posl, pēc Lisabonas temats, jo pat labāk ir runa par eh, par eh, sezonas darbiniekiem, pēdniekiem un zilo kārtiem, nu, pavisam nedaudz failu dosie skaits šajā jomā. Ir svarīgi šeit meklēt, meklēt konsensu. Barbers atsīja, ka darbs ir bijis ļoti sarežģīts un, un eh, tāds eh, piņķerīgs. Un paldies tiešām vēlreiz visiem mēnu referentiem par to, ka esam nonākuši tā pie dzīvotspējīga priekšlikuma. Lielas paldies visiem par to. Ja nu vēl kāds kolēģis vēlas izteikties. Eh, Kangas kundze, piemēram. Paldies, es vēlos eh, uzteikt, eh, Kloda, jūsu veikumu. Arī es uzskatu, ka jūs esat teicam pastrādājis. Tas ir ārkārtīgi svarīgs. Ir runa par legāliem migrācijas kanāliem, legālām migrācijas iespējām, un šeit esam spēruši pirmo ļoti labo soli. Un nu, cerams, ka tam sekos citi priekšlikumi, kas eh, eh, stiprinās, stiprinās eh, pārvietošanās brīvības pilāru. 200 tūkstoši gadā izmanto zāles kāds procedūra atbilstoši stāvākajai statistikai. Es domāju, ka tuvākajā nākotnē šī zāla kārta dos mums iespēju jauniem darba, pavērties jauniem darba tirgiem. Gan um, personām ar augstu iemaņu līmeni, gan, kā tas skanēja, varbūt ne tikai. Nu, ka um, par to mums vajadzētu laicīgi domāt. Tā, ka es uzskatu, ka direktīvā, direktīvas darbības jomā jākļauj arī patvērumu meklētāji. Bet man lūk kāds jautājums šai sakarā. Patvērumu meklētāji, kas uh, varētu ietilpt um, zilās kartes direktīvā, nu, viņiem nevajadzētu zaudēt arī savus uh, eh, patērumu meklētāju plusus, tā teikt, iegūmus, tiesības, kas viņiem, ko viņiem garantē Dublinas eh, sistēma, un nevajadzētu zaudēt šīs tiesības, eh, saņemot zilo karti. Šeit ir jābūt tādai inkluzīvai pieejai, lai nevelšķi nenonāktu zaudētājus. Dalība valstīs tiek veidot konkrēti spējīga sistēma, lai izvairītos no darbinieku eksploatācijas un zemākām algām. Paldies, Bekar kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Arī es augstu vērtēju to, kā jūs kā mm, referents kopā ar ēnu referentiem esat izstrādājuši ar kādīgi profesionālu atzinumu. Domāju, ka iznākums būs visam dar pozitīvs. Bet tāpat laikā vēlos arī izteikt kādu brīdinājumu pretēji šeit izskanējušām balsēm un, un, un atziņā, ka Zelā kārta domāt augstu kvalificētiem darbiniekiem, kas Eiropai steidzami vajadzīgi. Jo globālajā konkurencē mēs zinām, ka mūsu mm, kon konkurence nedaudz pieklibo, mums trūk šo kvalificēto darbinieku. Bet saistīt šo mērķi ar legālo migrāciju kā, kā mērķi un nu, ar tādām ļoti tiešām kompleksām tēmām, nu nezinu, es domāju, ka šis atzinums te vajadzētu koncentrēties uz eh, šo te risinājumu, kā nodrošināt eh, mums kvalificētu darba spēku Eiropā. Un eh, nevajadzētu šeit tik daudz runāt par tik sarežģītu un, un ārkārtīgi komplicētu um, jautājumu kā legālā migrācija. Nevajadzētu to iejaukt. Mums kā komitejai vajadzētu um, mērtiecīgi aicināt komisiju strādāt pie, pie arī pie legālās migrācijas tēmas, visaptrošajā pieejā, ko komisija piekop, un tā jātiec arī uz nekvalificētiem darbiniekiem, arī nodrošinot piekļuvu darba tirgumu patvērumu meklētājiem. Komisija strādā pie uzņēmuma šajā jomā, bet mums, es domāju, ka vajadzētu koncentrēties uz darba tirgu, nevajadzētu te tādu, tādu kišmišu taisīt. Es zinu, ka te ir pieredze arī vīzes kodēs, kas pierāda to, ka sarunas eh, var nospiet tā, ka padomi var noraidīt mūsu nostāju tādiem, ka, jo, jo padomi vispār nav gatava par šādām tēmām runāt un tās samest vienā maisā tā sacīt. Un tad to nevajadzētu, to, to arī pieļaut. Mēs ceram, ka komisija, protams, ir tikpat profesionāli turpināt strādāt arī pie šī otra aspekta. Bet mums vajadzēja palikt pie uh, skatas darba teikuma. Šķiet, jūs runājat par darbības jomu, kolēģi, saka priekšsēdētājs. Paldies, vakar, kungs, ja jūs runājat par uh, darbības jomu vairāk, jau kur mēs, uh, es runāju par to, ka varētu paplašināt šo nu, priekšlikumu arī uz starptautiskās uh, palīdzības, uh, aizsardzības uh, status tīkotājiem. Visbeidzot, pēdējā kolēģi, paldies priekšstādētāji, pateicos jums un, un um, arī Gabrielai Musēnu referentai par darbu pie šī faila. Komisijas priekšlikums ir pareizajā virzienā. Eiropas uh, Savienības deslēja kārtījā kļūst par patiesu Eiropas Savienības instrumentu. Pat labāk rezultāti nestūm nav tādi, kā mēs tos vēlējāmies. Sēmā jākļūst inkluzīvākai. Mums ir jākoncentrējas uz uh, cilvēkiem ar iemaņām, nu, ne tikai ar augstāko izglītību, bet par visplašāko um, kvalifikāciju klāstu. Tas palīdzēs Eiropai kļūt pievilcīgākai, sistēma kļūst pievilcīgāka atsevišķām personām, un tā kalpos kā ilgspējīgs uh, migrācijas kanāls, uh, likumīgs kanāls migrantiem, kas meklē darbu. Lai valstīm jānosaka, kas tām nepieciešams, uh, lai aizpildītu plāksnes darbu tirgu, tā ir svarīga tēze. Tāpat kā iespēja, piemēram, darba tirgus testu, uh, augsta bezdarba jomās konkrētā sektorā. Paldies! Paldies, vai komisija vēlētos izteikties? Jā, paldies, sveicināti visi. Mēs vēlamies viens atsīt, ka mēs pozitīvi vērtējam to, ka komisijas priekšlikums ir saņēmis vispārīgu atbalstu jūsu ziņojumu projektā. Mērķis, protams, ir labāk pārbaudīt legālo migrāciju un piesaistīt mūsu darba tirgumu augstu iemaņu darbiniekus, lai to būtu mūsu konkurētspēja. Tā kā, principā, grozījuma projekts mēs vērtējam pozitīvi. Tā ir runa par procesoru uzlabošanu, par tiesību stiprināšanu. Tāds mērķis arī mums bija padomā. Tā kā, principā, tā profesors, ka mēs pozitīvi raugāmies uz tiem priekšlikumiem, tiem grozījumiem, kas ir šajā virzienā par algu slieksni. Nu, to rūpīgi vēl apsvērsim. Neluši vajadzētu noteikt slieksni, nu, protams, jāturprātā tas, ka sistēmai jābūt caurskatāmai, ekonomiski dzīvotspējīgai, tāpat tur jābūt garantijām pret ļaunprātīgu izmantošanu, bet uh, mēs esam gatavi par to padomāt. Aizliegt darbvalsts schēmas, un nu, to mēs neatbalstam. Darbvalsts ir tas svarīgs jautājums. Un vienīgie grūzīm elementi, kas eh, mums sagādā reāls galvas sāpes, par ko mums ir šaubas, bet par to mums jāpadomā tuvāk, ir par darbības jomas eh, paplašināšanu un, tā, un attiecināšanu uz patvērumu meklētājiem, ļaut viņiem gūt piekļuvu darba tirgu. Mēs saprotam argumentāciju, mēs saprotam to loģiku, ko balstā, balstās šis priekšlikums, un eh, šādu iespēju arī apsvērām, kā jūs to bet redzēt mūsu ietekmes izvērtējumā, ka tad ne tikai patvērumu meklētājs, tur ir starptautiskās aizsardzības meklētājs. meklētājs Beigās izlēmām to priekšlikumā neiekļaut, jo mums šķita, ka tas, nu, juridiskā veidā raugoties, krietni sarežģīta sistēma. Te ir saspēle ar patvērumu meklēšanas akī un patvērumu procedūrām. Un tam ir nepieciešams rūpīgs pārdoms, rūpīga analīze. Tādēļ lēmām, ka tas var būt diezgan problemātiski. Arī no politiskā viedokļa raugoties, tas ir tiešām delikāts jautājums. Ja pastāv zināms risks, ka tādēļ sistēmu varētu ļaunprātīgi izmantot cilvēki varētu pieteikties uz eh, patvērumu, tā, lai, lai tādējādi ir vieglāk tikt klāt zilajā kartē. Piemēram, citās valstīs būtu problemātiski. Mūsu patvērumu meklēšanas sistēmas reforma, kas patām tiek apspriesta, tā viens no tās mēķiem ir um, pielikt punktu un nelegālai sekundārai mm, kustībai. Bet eh, katrā ziņā esam gatavi par to domāt. Kopā ar parlamentu un, eh, un padomu esam gatavi par to diskutēt. Un nu, domāju, ka referentu un es arī mēs līdz arī sagaidājām, sagaidījām. Paldies par to. Bet nu, ņemsim vērā kolēģi paustās bažas. Mēs saprotam, kāda, kāda vispār mūsu vispārīgā pieeja. Mēs arī saprotam, ka mēs uzņemamies zinām risku. Un es vēl citās priekšlikuma vietās mēs ievēram tādu visaptrošāku pieeju. Un vēlreiz vien vēlos pateikties referentiem par smago darbu, par to, ka spējām nonākt pie šāda tiešām ļoti laba iznākuma. Paldies vēlreiz kolēģiem! 15. februāris līdz 12. ir krosējuma iesniegšanas termiņš. Un vēlreiz tiešām visiem pateicamo diskusiju. Divdesmitais darba kārtības punkts, līdzīgs pēc būtības, sakotēji, ir eh, būs prezentācija, komisija, komisijas pārstāvis izklāstīs to, kāds ir stāvoklis sezonas darbinieku direktīvas transponēšanā, kā arī sezonas eh, tad, tad, um, un um, IKT direktīvas īstenošana arī tā skaitā. Labi, šīs direktīvas tika apspriestas parlamentā, atvienojums, kas šeit iepriekšējā sasaukumā to labi atcerās noteikti. Un kolēģi būtu interesanti paskatīties un dzirdēt, nu, kas tad notiek ar abiem šiem instrumentiem. Tie tika pieņemti tagad pirms eh, trīs gadiem. Un te jātransponē līdz 3. septembrim un 29. novembrim. Un šajos datumos izstājās, ka 20 dalību valstīs šīs eh, sezonas darbinieku direktīvā nav pilnībā transponēta un 7 dalību valstīs nav pilnībā transponēta IKT direktīva. Nu, varbūt svaigākā statistikas manā rīcībā nav par transponēšanu. Bet, nu, laikam jau panākumi nav bijuši tie augstākie, un tādēļ komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru. Tā ir izsūtījusi oficiālu vēstuli valstīm, kas nav vēl direktīvu, direktīvas transponējuši. Lai nu kā, interesanti tādu uzklausīt, jo komisija, kas tad ir uh, no jauna, ko varam sagaidīt, vai nu tādu nedaudz nospiedošu, nomācošu, bet nešaubos, ka komisija uh, turpinās atbalstīt šos priekšlikumus, arī mēs no sirds uh, vēlamies panākt, lai tās tiktu reāli īstenotas, un no savas puses esam gatavi varbūt apsvērt iespējas, ko mēs no savas puses varam darīt, un uh, lūdzu vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, runāšu par abiem punktiem kopā. Kas attiecas uz divām direktīvām par uh, sezonas strādniekiem un par uh, uzņēmumu ietvaros pārvietotiem darbiniekiem, informācija jums jau tika sniegta rakstiski. Uh, tā bija mūsu ģenerāla direktora vēstule, kurā jūs redzat arī, ka mums bija uh, 24. novembrī pagājuši gadu um, jāstrādā. Tātad jānosūta formālas vēstules 20 dalībvalstīm, uh, kurām nebija uh, pienācīgi transponēta šī direktīva to brīdi, vai nu daļai, vai pilnībā nebija uh, transponēta. Un mēs nosūtījām 17 dalībvalstīm šīs oficiālās vēstules par to, ka uh, pilnībā vai daļai netika um, transponēta šī direktīva attiecībā uz pārvietojumiem uzņēmumu ietvaros. Vēl bija četri uh, paziņojumi no dalībvalstīm, un tik līdz uh, e, šis, uh, tad tas tiks at, ap, jā, atjaunināts arī publiskajā reģistrā. Mēs arī esam nobažījušies par šo jautājumu, tomēr man jāsaka, ka diemžēl uh, Eh, tas nav nekāds izņēmuma gadījums arī attiecībā uz citām direktīvām. Dalībvalsts pienācīgi tās neievieš, arī no komisijas viedokļa tas nav apmierinoši, un mēs cieši sekosim situācijai, ieviesīsim attiecīgās procedūras, eh, ieviešot Eiropas likumdošanu. Tātad tas nozīmē, ka ja mēs nesaņemsim atbildes no šīm dalībvalstīm, kurām nosūtījām formālas paziņojuma vēstules, protams, mēs eh, tad eh, spērsim tālākos soļus meklējot eh, atzinumu. Kā jau es teicu vēstulē, jā, es to minēju, tātad Vēstulē, kas jums tika nosūtīta, ir bijušas diskusijas uh, legālās migrācijas kontaktu grupā, ir bijušas četras sanāksmes, kas ir notikušas. Publiskajā reģistrā ir pieejami protokoli, ar tiem varat iepazīties. Būs vēl viena kontaktgrupas sanāksme pēc divām nedēļām, 13. februārī, un tur tiks apspriesti jautājumi, kas attiec uz šo divu direktīvu ieviešanu un praktisko īstenošanu. Kā jau teicu, tas viss ir publiski pieejams, bet vienkārši informēšu jūs par tiem galvenajiem jautājumiem, kas tika apspriesti un ko dalībvalstis pieminēja runājot par direktīvu piemērošanu un kādi ir galvenie izaicinājumi šajā procesā. Tas jūs nepārsteigs, ka šie jautājumi visu laiku atkārtojas uh, tie ir tie paši jautājumi, ko apspriedza uh, likumdevē, piemēram, attiecībā uz um, sezonas uh, strādniekiem bija daudz diskusijas par eh, tiem sektoriem, eh, kurus tad varētu uzskatīt par eh, sezonāla darba sektoriem un arī par mājokļiem, lai mājokļi būtu pienācīgi un tad tajā dokumenti, kas ir jāizsniedz atkarībā no palikšanas ilguma, personālās situācijas un arī kā apreikināt palikšanas ilgumu. Uh, Kas attiecas uz uh, uzņēmu ietvaros pārceltajiem darbiniekiem, tur galvenie jautājumi bija definēt šo te um, darbību ārpus dalībvalsts un arī kā novērtēt atalgojumu līmeni. Eiropas Savienības ietveros uh, organizētas mobilitātes jautājumi. Šī direktīva ir diezgan uh, inovatīva. Uh, runājot par mobilitāti Eiropas Savienības ietvaros, jo īpaši kuru eh, dalībvalstu uzskatīt par pirmo dalībvalsti, ja ir runa par eh, tālāku pārvietošanos uz citu dalībvalsti, kas attiec uz šo uzņēmumu ietvaros eh, pārcelto darbinieku direktīvu, lai tā varētu darboties šie cilvēki, lai varētu pārvietoties pār robežām, mēs esam konsultējušies ar dalību valstīm un arī um, atjauninājusi Schengenas rokas grāmatu, kas uh, informē um, robežsargus attiecībā uz šādiem gadījumiem, kad uh, darbinieki šķērso valstu robežas. Un uh, tas arī tiks ņemts vērā, kas ir izmainīts Schengenas uh, robežu kodeksā. Un uh, vēl gribēju minēt uh, vienu lietu, uh, kas varētu būt aktuāla arī e, zilās kartas direktīvas kontekstā. Lielākā daļa dalību valstu, ja nemaldos 15, e, ņemot vērā to informāciju, kas mums tagad ir, runājot par e, īstermiņu mobilitāti, uzņēmumu ietvaros pārcelto um, trešo valstu valsts periodo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu gadījumā. Tur bija jāizvēlas starp to, vai neveikt notifikāciju, vai veikt, un 15 dalībvalstis Mm, uzskata, ka vajadzētu šādu notifikāciju. Kas attiec uz ilgtermiņa mobilitāti, tur ir jāizvēlas starp to, vai uh, turpināt uh, šo te īstermiņa sistēmu, ilgtermiņa mobilitātei, vai izveidot jaunu sistēmu. Tikai dažas dalībvalstis, ja nemaldos piecas, ir teikušas līdz šim, ka tās izvēlēsies vienkāršāko procedūru, proti notifikāciju. 14 uh, izvēlas citu sistēmu, un par pārējām mēs nezinām, ko tās vēlas. Tas ir jāpatur prātā, jo tas būs svarīgi arī diskutējot par zilo karti. Protams, mēs drīz sāksim izvērtēt uh, transponēšanas pasākumu atbilstību. Tas sāksies turpmākajās nedēļās. Uh, attiecībā uz tiem, kas ir paziņojuši par transponēšanu. Un mēs arī turmākajos mēnešos spērsim tālākos soļus attiecībā uz šo abu direktīvu ieviešanu. Un mēs arī informēsim šo komiteju par tālākiem soļiem. Paldies! Paldies, Laura! Paldies arī jūsu jaunajai komandai par šo darbu, ko veicat ieviešanas kontekstā. Un tiešām, tiešām diezgan katastrofāla situācija ir dalībvalstīs runājot par šo direktīvu ieviešanu. Vai ir kāds kolēģis, kas grib izteikties, vai uzdot kāds jautājums? So... Es neesmu pārlē, pārsteigts, tas ir tik drūmi, kas te notiek, un tik, viss ir tik skaidrs, bet vēlreiz tātad paldies komisijai, ka jūs turpināt šo darbu un aicināt dalībvalsts rīkoties, mēs jūs pilnībā atbalstām ja es biju referents par sezonas strādniekiem, es jūs pilnīgi noteikti atbalstu. Nevienam nav jautājumu? Es gribētu vēlreiz izmantot šo iespēju uh, un pateikties jums un jūsu komandai par darbu pie legālās migrācijas jautājumiem. Un es domāju, ka šīs klusums jums pasaka visu, kas jums ir jāzina, kas te vēl ir ko teikt. Nu, varbūt vēl vienu lietu. Uh, gribēju pateikt, Barbara Spinelli ir šeit par uh, sezonas strādnieku direktīvu. Tās bija dalībvalstis uh, interesantā kārtā, kuras uh, sāka mums raidīt signāls par to, ka diezgan šausminošas lietas notiek Itālijā, kad uzbruk migrantiem un ir diezgan uh, satraucoša situācija, un ka mums ir jāaizsargā šīs neaizsargātākās grupas. Bet, nu jā, uh, sezonstrādnieki ierodas Eiropas Savienībā, un interesanti ir arī tas, kā tas viss sākās un tagad eh, ir grūti īstenot tādu diezgan vienkāršu likumdošanas aktu. Tur nav nekā sarežģīta, un tas arī nav nekādā ziņā invazīvs. Bet, nu, eh, katrā ziņā atbalstām jūs jūsu īstenošanas pasākumu. Final, um... Un tagad pāriesim pie pēdējā punkta. Um, the... Un Te ir runa par Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras daudzgad nostādnēm laikposmām no 2018. līdz 2022. gadam. Un es vienkārši pārbaudu mūsu referenta Agalīta Lināra nav klāt, vai kāds viņu aizstās varbūt? Whoever is this is, is on the way, perhaps? Varbūt eh, cilvēks, kurš viņu aizstās, jau ir ceļā. Nē, vai mums ir jāatliek šis punkts? Okay, you're, you're... Labi. Jūsu lieliskums tiek eh, pierakstīts eh, Mecelas kundze, es nezinu, kā to lai iztulko. Jūsu gatavība aizstāt jūsu ēnu referentu Jā. Today, Angelika Bet Anģelika Mlināra šodien vispār nav klāta. So we're waiting for the presidency and the... Gaidām prezidentūras pārstāvjus un uh, nu, gaidām vispār visus. Nice of the... Nu, nav diezko godīgi attiecībā pret tiem deputātiem, kas ir šeit. Uh, jo ir jau gandrīz seši, un šis jautājums bija paredzēts uz sešiem. I'm just checking who, who Um, Tas ir oficiāli. Tā kā es šeit esmu klāt un uh, droši vien uzdošu jautājumus, uz kuriem uh, nevarēs atbildēt tie deputāti, kas ir šeit, vai es varu varbūt uzdot tos vienkārši protokolam un tad uh, mani darbinieki varēs izsakot atbildēm Nagīkungam. Uh, Jā, tas ir ļoti gudri, viltīgi, bet neesmu vēl eh, sācis eh, pieteicis šo punktu. Tātad nē, atbildi ir nē. Jūs esat koordinātori, jums ir jārīkojas tā, kā tas ir jādara. Un cilvēki tagad, kas skatās eh, tiešsaistē, tagad uh, uh, vispār nesaprot, jūs esat koordinātori, un tas tiešām ir briesmīgi. Uh, Nu, ļaujiet taču man vispār pieteikt šo punktu, un tad varat sākt varbūt kaut ko tādu teikt. Jā, jā, es, protams, saprotu, un saprotu arī visus tos pārējos, kas šeit sēž un tērē savu tik vērtīgo laiku. Well. Jā, un, protams, darbinieki arī. Sorry, colleagues. Es atvainojos, kolēģi.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 Colleagues, quick update. We've got the person for the management board of. Uh... Kolēģi, īsa informācija. Pamatiesību aģentūras valdes pārstāvis uh, ir ceļā, un uh, arī uh, prezidentūras pārstāvis ir ceļā, un arī Linārs kundze ir taksometrā. Viņa tā tad ir ceļā. Es jūs vienkārši informēju. Tas ir jūsu ziņā, ko ar šo informāciju darīt. Five minutes.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 Okay, colleagues, let's make a start and, um... Kolēģi, sāksim tad, un tie, kas ir ceļā, cerams, ieradīsies, bet mums tik tiešām vajadzētu sākt. Tā tad runāsim par daudzgadu nostādnēm. Prezidenta valsts pārstāvis sniegs izklāstu par uh, padoms lēmumu, ar ko nosaka Eiropas Savienības pamatiesība aģentūras daudzgadu nostāsts laika posmam no 18. līdz 22. gadam. 15. 15. jūlijā padomu nāca klajā šādu priekšlikumu daudzgadu. Nostādnes tiek apstiprināts katrus piecus gadus un nosaka tematiskās jomas aģentūras darbībai. 28. novembrī padomu apstiprināja lēmumu projektu, kurš ir vēl jāapstiprina atbilstoši 352. pantam parlamentā esam uzaicinājuši Siežda Bono kundzi, kas ir FEMP uh, vadītāja. Lūdzu, uh, jā, šāds saīsinājums uh, FEMP. Vajadzētu gan atrast skaistāk. Jūs vadat FEMP darba grupu Maltas prezidentūras ietveros un sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū un uh, Jūs uh, esat uh, jau uzstājušies daudzās padomu sanāksmēs, ļoti tādā profesionālā, efektīvā veidā. Tā kā lūdzu, tā tad bez kavēšanās vārds jums. Uh, Cienīties priekšsēdētāji, komitejas locekļi, komisijas pārstāvi. Pirmām kārtām gribu pateikties padomas vārdā jums par iespēju Maltas prezidentūrai prezentēt jums eh, šo ļoti svarīgo eh, dosie, kas ir eh, ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības pamatiesību aģentūrai FRA, lai šī aģentūra FRA varētu turpināt savu darbu atbilstoši. Kā jau priekšsēdētājs norādīja, lai aģentūra varētu uh, savu darbu veikt uh, atbilstoši. Daudz gadu nostādnes uh, tiek apstiprinātas katrs piecus gadus. To dara padome. Bez uh, šīm nostādnēm aģentūra nevar turpināt savu darbu. Šīs daudzgadu nostādnes nosaka aģentūras darba tematiskās jomas atbilstoši padomas regulai, kas ir, iz, ar kuras, uz kuras pamata ir veidot aģentūra padomēji vienbalsīgi jāpieņem priekšlikums un Eiropas parlamentam jādod sava piekrišana atbilstoši 352. līguma pantam. Atzīstot uh, priekšlikuma svarīgumu, lai varētu pieņemt lēmumu daudzgadu nostādnēm aģentūrai periodam no 2018. līdz 2022. gadam padome ir uh, veltījusi laiku un eh, centienus, lai novadītu efektīvas diskusijas FREMPA darba grupā un Slovākijas. Eh, prezidentūra arī jau veltīja vairākas darba grupas sēdes. Mēs eh, no padomas puses uzskatām, ka ir ļoti svarīgi norādīt, ka lēmuma projekta daļa Eh, svarīgākā daļa ir otrais pants, kurš eh, nosprauž eh, tematiskās jomas aģentūras darbam un tādējādi nosaka aģentūras darba robežas, darba lauku. Te piemēra pēc varētu minēt, piemēram, noziedzības upurus un to piekļuvi tiesiskumam, tāpat arī nevienlīdzība un diskriminācija, informācijas sabiedrība, sadarbība tieslietās, krimināllietās, migrācija, robežas, patvērumu meklēšana un patvērumu meklētāju migrantu integrēšana, rasisms, ksenofobija un ar to saistīta netolerance, tāpat ir bērnu tiesības, integrācija un Romu sociālā iekļaušanu. Pēc eh, plašām diskusijām padomē kļuva skaidrs, ka nav eh, vienprātīga atbalsta no dalību valstīm paplašināt eh, šo darbību tvērumu vēl tālāk. Korepērā un padomē tika apstiprināta vienošanās. Tātad padomu un korepērs ir apstiprinājuši darba grupas līmenī panākto vienošanos un uh, Tāpat arī lēmuma projekts tiek nodots tālāk Eiropas parlamentam apstiprināšanai 19. decembrī 2016. gadā tas notika. Kā jau iepriekš norādīju, šīs uh, izaicinājumiem pilnās sarunas notika Slovākijas prezidentūras laikā. Man ir liels prieks, ka Tomašs Buška kungs, kurš uh, vadīja uh, Slovākijas prezidentūras komandu, viņš ļoti laipni piekrita piedalīties šīs dienas sanāksmē un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Vēlreiz gribu pateikties par to, kas esam veltījuši mums laiku un novēlu visiem ļoti jauku vakaru. Thank you very much for Sears de Bono. And... Paldies Sears de Bono kundzei. Došu vispirms vārdu ēnu referentiem. Vai var dot vispirms ēnu referentiem, jo vienam no viņiem ir jādodas prom un pēc tam došu vārdu komisijai. Mecels kundze, pirmā, kas izteiksies Nāģī kunga vārdā no tautas partijas puses, un pēc tam Srēpuls, un pēc tam Barbara Spinelli. Tā tad lūdzu. Paldies, Klod, paldies, Anželē, paldies uh, Tomasam, prieks uh, redzēt tevi. Uh, mēs kopā strādājam Frempa darba grupā, man ir liels gods redzēt tevi atkal šeit un runāt par jautājumu, kas mūsu grupai ļoti svarīgs. Es pārstāvu Nagi kungu, kurš nevarēja šodien būt klāt, un nolasīšu uh, komentārus, ko viņš gribēja izteikt. Cienījamie kolēģi, mēs uh, piekrītam uh, padomas tekstiem un Eh, vēlamies izvērst tālāks debats par šo jautājumu. Mēs gribētu uzdot jautājumu, vai komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu. Jums jāaptur prātā, ka pamat uh, tiesība aģentūrai nepieciešams daudz gadu nostādnes. Par jautājumu, lai pielikt klāt uh, tieslietu, policijas un krimināllietu sadarbības pievienošanu frā aģentūras darbībai, mēs ierosinām, ka Eiropas parlamenta juridiskais dienas sniedz savā dzinumu par to, vai pastāv iespēja mainīt uh, šīs jaunās tematiskas tematiskās jomas tikai ar daudzgad nostādņu palīdzību vai arī nepieciešamība grozīt uh, regulu, kas ir pamatā aģentūras dibināšanai. Tāpat ir procedurāls sekas, ja netiek dota piekrišana padomēji, un nu, mēs uzskatām, ka arī to vajadzētu pārunāt, un uh, mēs uh, vēlreiz uzsveram, eh, ka noteikti vajadzētu lūgt Eiropas parlamenta juridiskā dienestā dzinumu, kas varētu palīdzēt SND, Sarai Postkundze, lūdzu. Paldies! Pamatiesību aģentūras darbs, protams, ir ārkārtīgi svarīgs mums Libe komitejā, un mēs ļoti labi saskatām, eh, cik eh, svarīgs eh, darbs noritēja pagājušā nedēļā, kad mēs zinājām par ziņojumu, par pētījumu, par minoritātēm un diskrimināciju. Aģentūras veiktais pētījums Romu jautājumā, piemēram, ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu uzraudzīt uh, Roma integrācijas politikas eh, trūkums un um, nepieciešamos um, grozījums Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Um, sociāldemokrāta grupa ir eh, lēmusi nesniegt savu piekrišanu padomas lēmumam. Un es domāju, ka mums pietiek, eh, ir pietiekam daudz laika, jo mandāts noslēgsies 2017. gadā un mēs noteikti aplūkosim tālāk šo jautājumu. Paldies, Raja Alma Goja ēna referents eh, Barbara Spinelli, lūdzu. Paldies. E, jā, mm, jautājums ir ļoti svarīgs un ir svarīgi, ka eh, mēs runājam šobrīd par šo periodu un padomu ir ierosinājusi izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo programmu. Mums nepieciešams izanalizēt pašreizējo situāciju no sociālās iekļautības viedokļa un arī jāizvērtē, vai var um, sadarbību tieslietās iekļaut um, uh, tiesu iestāžu sadarbības uh, jautājumos. Un uh, mēs atceramies arī kādas bija iepriekšējās diskusijas par iepriekšējiem periodiem. Uh, Eh, policijas sadarbība, sadarbība tiešlietās ir ārkārtīgi svarīga. Tas ir iekšējās drošības jautājums Eiropas Savienībā, tāda cīņa pret terorismu, krāpšanu un mafiju arī. Ņemot vērā dažādos likumdošanas priekšlikumus, kādi ir par eh, attiecībos terorismu Eiropas Savienībā, un ņemot vērā, kādām politikām varētu būt tieši ietekme uz migrantiem un bēgļiem, kā arī uh, ņemot vērā datu un privātuma jomu, tad ir svarīgi, lai aģentūra pēc uh, savas iniciatīvas varētu veikt uh, tālākus uh, pētījumus, uh, turpināt pētījumus konkrētajos jautājumos. Gribētu atgādināt, atgādināt vairākas uh, iespējams problēmu jomas. Manā grupā mēs uzskatām, ir ļoti svarīgi pievērst pēc iespējas vairāk uzmanības specifiskām juridiskām garantijām, eh, kādām vajadzētu būt jau kāda veida tiesa iestāžu un policijas sadarbības ar dalību valstīm. Tāpat nepieciešams eh, ļoti skaidru analīzi veikt eh, nākotnē pār iekšējo drošību. Tātad, un te ir jānodala divas jomas. Viena terorisms, Tas no vienas puses, un otra joma - dalība valstu eh, saistības un pienākumi attiecībā uz migrantiem un eh, patvaram lūdzējiem. Paldies, eh, Anželika, prieks jūs redzēt. Varbūt, ka mēs dosim vārdu komisijai, un tad došu vārdu jums. Paldies, ka pagodāt ierasties laikā. Varbūt uzklausīsim komisiju tagad, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es nezinu, varbūt, ka būtu labāk uzklausīt referente vispirms, jo es eh, šķiet saprotu no ēnu referentiem, ka varētu būt um, nu, tāds lēmums nedot savu piekrišanu, neapstiprināt lēmumu. Varbūt, ka būtu labāk, ja es atbildētu beigās, kad būšu uzklausījies arī referenti. Priekšsēdētājs saka, es atvainojos, gribēju dot iespēju referentei um, iekļauties darbā, viņa tikko ieradusies, bet Anželika šķiet ir gatava Lūdzu, vārds Anželikai. Un paldies, ka paglāt ierasties. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisijai. Un es ārkārtīgi atvainojos, bet uh, biju iestrēgus satiksmē, man lidmašīna kavējās, nu, var sakot, esmu ļoti, ļoti atvainojos visiem. Gribu pateikties uh, padomei un uh, komisijai par veikto darbu, un jums ir pilnīgi taisnība atzīmējot, ka esam nedaudz skeptiski. Jā, man ir žēl, ka trūkst vienprātības padomē par eh, jaunās tematiskās jomas eh, policijas sadarbības un tieslietu jomā sadarbības un krimināla sadarbības eh, iekļaušanai daudz gadu nostādnēs. Šo izslēgšanu par to lēma padomu, neskatoties uz komisijas priekšlik, priekšlikumu. Tas ir, eh, nu, par to ir žēl, jāsaka, gan, at, gan attiecībā uz sadarbību tieslietu un politiskajā līmenī. Tālāk par Lisabonas eh, priekšlikumu. Eh, šī tieslietu sadarbība, policijas sadarbība, tas jau ir kļūst par Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma sastāvdaļu, un tas jau tad ir iekļauts aģentūras darbu uzdevumos. Uh, Man tāpat eh, satrauc arī tas, kāds signāls būs padomē attiecībā uz eh, fundamentālo pamatiesību stiprināšanu Eiropas Savienībā. Šī komiteja ir vairāk un vairāk iesaistīta likumdošanas eh, darbā, mm, darbojos ties, tiesiskā sadarbības, krimināla sadarbības jomā un cīņa pret terorismu tikai viens no piemēriem pamatiesību aģentūras atzinumi un darbība ir nepieciešams vairāk kā nekad, ja mēs gribam izstrādāt tiesību aktus, kas nodrošina drošumu un pamatbrīvības. Un um, es ceru, ka debats par uh, nostādnēm uh, ņems uh, vērā šīs jaunās realitātes. Es uzskatu, ka frā aģentūrai vajadzētu pašai lemt par savu daudzgadu programmu, un es gaidīšu mūsu diskusiju, kas jau ir uzsākusies ar ēnu referentiem, un mēs jau esam tikušies ar ēnu referentiem, un komisijas viedoklis priekšstats šķiet ir pareizs. Paldies, Anģelika. Es eh, ticu pilnīgi, ka jums eh, bija problēmas transporta, arī mana lidmašīna no Vīnas bija kavējās, tā ka Jā, mēs lidojām ar vienu lidmašīnu, kā Anželika. Pagājušā nedēļā mēs bijām vienā reisā. Nu, tas ir garš stāsts, bet tas ir pilnīgi ārpus tēmas. Tātad komisija ir uzklausījusi mūsu referenti un ēnu referentus. Tā ka lūdzu, varbūt jūs varat sniegt atbildi. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu norādīt, ka es saprotu referentes pozīciju, kā jūs teicāt komisijas priekšlikumā, kas mm, nāca klājā jūlijā. Mēs bijām ierosinājuši tematiskās eh, tēmās eh, policijas un eh, tiesu iestāžu sadarbību kriminālu jautājumos. Tas ļoti svarīgi no pamata tiesība aizstāvēšanas viedokļa un tik tiešām ir nepieciešama tāda spēcīga data šajos jautājumos. Ņemot vērā to, kas jāpastiprina policijas un drošības sadarbības starp dalību valstīm un pamatiesību jautājumiem tiešām vajadzētu būt uh, avangardā un frāģentūra jau strādā pie šiem jautājumiem. Strādājot, piemēram, arī par bērniem krimināla procedūrās, par pasažieru datu uzskaitu un citām jomām. Tātad, nu, šis viss aģentūras darbs ir apsveicams. Kā jau mēs ierosinājām jūlijā, domājam, ka šai tematikai vajadzētu būt pilnībā aģentūras darba kārtībā turpmākajā periodā, bet, kā jau arī prezidentūra norāda, ir bijušas garas diskusijas padomē, FREMP darba grupā, un dalībvalsts nenāca pie, nenonāca pie vienprātības šajā jautājumā. Un, un atkal jāsaka, es saprotu referents pozīciju, bet mūsu galvenās bažas ir tādas, ka aģentūrai nepieciešams daudzgada plāns 18. gada 1. janvārī, lai aģentūra varētu turpināt dar, strādāt. Tātad tas ir mums tāds bažu moments un šķiet, ka jā, mums vēl ir laiks priekšā, bet paturiet prātā, ka uh, 352. pānta procedūra nosaka, ka ir nepieciešams konsultācijas uh, dalībvalstīs, dažās ir iesaistīti dalībvalstu parlamentu un mūsu pieredze uh, ir tāda, ka apvienotā karalistē, piemēram, um, šis process var aizņemt pat līdz desmit mēnešiem, tātad tas jāaptur prātā. Komisija, protams, ir atvērta tālākām diskusijām un gatava palīdzēt, ja tas nepieciešams. Right, thank you very much. That's very helpful. Paldies par šo visnotaļ notrīgo komentāru. Varu prezidentūru vēlas izteikt kādus secinājumus, bet Anģelika, jums nav jārēģē, bet ja vēlaties, tad lūdzu. Daudz tikai sniegt atbildi, ka mēs pilnībā apzināmies eh, visus šos ierobežojumus, pilnībā apzināmies to, ka pamatiesība aģentūrā ir nepieciešams jauns satvers līdz 18. gada sākumam. To mēs nekādā veidā nemēģināsim bloķēt, bet no otras puses arī jums jāsaprot, ka mēs esam politiska institūcija, mēs strādājam pie politiskiem uzstādījumiem un mēs no sirds tiešām ticam, ka Jautājums par policijas un tieslietu orgānu sadarbību kriminālitātes ir šeit jāiekļauj. Bet, ja referentam atbalstīs, tad, tad kā priekšā neliksim, kā par to spiedām. Sākotnējā sanāksmē. Jā, nu, paldies, jūs nostāja ļoti skaidra. Arī jā, referenta nostāja skaidra, bet vienlaikus arī paturēsim prātā to, ko sacīja komisija. Lai abām pusēm būtu skaidrība. Paldies gan referentē, gan ēnu referentiem. Nu, nā, nu, kurš no prezidentūras pārstāvjiem tad vēlas izteikties? Nākam neviens? Nu, ko, kolēģi, tad liels paldies! Skaidri paustas nostājas, un tad ir redzēs, kas notiks tālāk. Liels paldies, kolēģi! Un paldies, ka līdz, palikāt līdz beigām, tie, kas palika. Paldies uh, eh, tehniskiem darbiniekiem. Smaga darba diena, paldies!